Ciao Teresa. Good morning. We can start the meeting. Labrīt, mēs varam sākt sanāksmi. Colleagues. Good morning to you all. Labrīt visiem. Allora, apriamo la seduta odierna con uh, la solita Varam sākt šīs dienas sanāksmi. Un kā pārsi sāksim to ar darba kārtības apstiprināšanu. Šodien darba kārtībā ir diezgan daudz punktu. Vispirms sāksim ar balsošanu. Un pēc tam uh, ar atzinusimiem diskusiju par uh, mūsu ikgadējo ziņojumu notiks balstoties uz uh, Čičestera kunga ziņojumu. Gustināro kundze un uh, vēl Jānī kungs uh, arī izteiksies, pēc tam mēs skatīsim vairākus lūgumrakstus. kas attiecās ar uh, diskrimināciju izglītības jomā Lietuvā Pēc tam runāsim par izpētes misiju uz Berlīni un Rumāniju. Kas uh, tiks pārcelt uz nākamo komisijas sanāksmi? Gribēju jums atgādināt, ka uh, būs uh, klāt arī 11., 12. un 13. Uh, petīcijas autori. Par pēcpusdienu jau varu teikt, ka rakstiskā lūgura, lūguma raksta 16, 17 un 18 uh, iesniedzēja arī būs klāta. Ja no jūsu puses nav nekādu iebildumu, gribētu lūgt uh, piekrist darba kārtībai esošajā redakcijā. Vienīgais izņēmums uh, misijas, pār, misijas uz Rumāniju pārcelšanu uz nākamo sanāksmi. Ja neviens neiebilst, tad uh, uzskatu, ka darba kārtība ir apstiprināta. Tādējādi pārējām pie protokola apstiprināšanas 27. un 28. februāra sanāksmēm. Ja nevienam vēl iebildumu, tad uh, tie tiek uzskatīti par apstiprinātiem. Kā ikvienā sanāksmē ir uh, izdalīti arī pielikumi darba kārtībai, un gribēju jums atgādināt, ka tad, ja līdz sanāksmes beigām netiks saņemti iebildumi, šie pielikumi tiks uzskatīti par apstiprinātiem. Un tagad pārējām pie piektā punkta darba kārtībām. Sāksim ar balsošanas laiku. Mums ir jābalso par pieciem atzinumiem. Un pirmais atzinums ir par 20 būtiskākajām problēmām saistībā ar vienotā tirgus darbību Eiropas iedzīvotāju un uzņēmu skatījumā. Busatola kungs nav klāt. Labi, tad es viņam neko arī nejautāšu. Eh, colleghi se non avete nulla in contrario eh, vista l'assenza del collega busuttil potremmo invertire l'ordine. tā kā busutila kunga nav klāt varbūt mēs eh, varam samainīt vietām balsojumos atzinumus un uh, balsosim par uh, citiem ziņojumiem un uh, pēc tam par busutila kunga atzinumu varbūt ka viņš vēl parādīsies. Labi, sāksim balsot. Par uh, čuntis konga ziņojumu. Vispirms gribēju jautāt uh, kolēģim Čuntim, vai viņš vēlas izteikties. Es uh, neesmu Čuntis kungs, uh, bet es viņu pārstāvu. Viņš ir Grieķijā, bet es uh, viņam teicu, ka varētu būt klāt balsošanām. Allora, apriamo, apriamo la votazione. Labi, tad sāksim balsot. Eh, L'emendamento 1 al paragrafo 1, onorevole Tabžādi. Balsosim par uh, pirmo grozījumu. Tabaidīkungs. Pār pret atturas noraidīts. Trešais grozījums - Čontis kungs. Jā, nē, atturas, pieņemts. Otrais grozījums. Autori Jārs un Salvarākos pāri, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais grozījums Smelcers pāri, pret, atturas, noraidīts. Piektais grozījums. Valēnses kungs. Un šeit balsosim pa daļām. Par pirmo daļu pār, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa pār, pret, Šis grozījums atkrīt, ja mēs esam pieņēmuši pirmo daļu. Tātad es atvainojos eh, par šo grozījumu nebalsojumu, par šo daļu nebalsojumu. Sastais grozījums par eh, pirmo A eh, punktu, te baidī. Arī šeit balsošana pa daļām. Pirmā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Pirmais kompromiss. Pirma, par, pret, atturas pieņemts. Astotais grozījums par, pret, atturas, norādīts. Vai mēs varētu atkārtot balsošanu, kolēģi? Astotais grozījums, otrais punkts pār, pret. Eight. Eight. Eight. Eight. Eight. Astotais grozījums. Astotais. Otrais punkts, astotais grozījums. Hartongs. Eight. Amendment 8, paragraph 2. Astotais grozījums. Hārtonga kungs. Atkārtosim balsojumu par astoto grozījumu. Otrais punkts. Grozījumu iesniedz Hartongkungs. Pār, pret, atturas, noraidīts. 11. grozījums otrajā A punktā. Pār, pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par ceturto punktu. Par pret atturas pieņemts. 16. grozījums par 4. A punktu par pret atturas noraidīts. 17. grozījums pār, pret, atturas, pieņemts. 18. grozījums par 5. A punktu Čontis. Šeit ir uh, referents iesniedzis mutisku grozījumu, vai kāds iebilst? Neviens neiebilst. Tā tad uh, balsojam par to grozītajā redakcijā par, pret, atturas, pieņemts. 19. grozījums, 6. punkts par, pret, atturas, pieņemts. 20. grozījums, čuntis par, pret, atturas, pieņemts. 21. grozījums, 7. punktā par, pret, atturas, pieņemts. 22. grozījums par 7. punktu par, pret, atturas pieņemts. 23. grozījums Miranda par, pret, atturas pieņemts. 24. grozījums Melcers par, pret, atturas pieņemts. 25. grozījums par 9. punktu par, pret, Šeit ir runa par eh, panta svītrošanu par, pret, atturas, norādīts. 28. grozījums par 9. punktu par, pret, atturas pieņemts. 27. Jār. 27. grozījums. Jārs un uh, eh, Salavrākos par, pret, atturas pieņemts pieņemts. Ast, 28. paksas par, pret, atturas, norādīts. Pārējiem pie trešā kompromisa desmitajā punktā pār, pret, atturas pieņemts. 34. grozījums Melcers par 11. punktu. Tas ir tehnisks grozījums pār, pret, Atturas pieņemts. 35. grozījums. Jārs un Salvarākos par, pret, atturas pieņemts. 38. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 37. grozījums par 12. punktu par, pret, atturas pieņemts. Trīsdesmit astotais, trīsdesmit devītais un četrdesmitais atkrīt. Pāriem pie 41. grozījuma par 12. A punktu par pret atturas pieņemts. 42. grozījums par pret atturas pieņemts. 43. Jārs Salvarākos par pret atturas pieņemts. 44. grozījums paksas par 14. A punktu pār pret atturas norādīts. 45. grozījums 15. punktā par pret atturas pieņemts. 48. grozījums vērt mani pār, pret, atturas, pieņemts. 47. grozījums 15. punktā pār, pret, atturas, noraidīts. 48. grozījums čuntis pār, pret, atturas, pieņemts. Un tagad pārējām pie balsošanas eh, par atzinumu ar grozījumiem. Par, pret, atturas, pieņemts. Vienbalsīgs balsojums. Un izskatās, ka arī Busutila kungs ir ieradies. Trends Filīdis kungs, lūdzu. Jā, ja es varētu, priekšsādātāji manuprāt, otriem grozījumam vajadzēja atkrist, jo trešais grozījums tika pieņemts. Un tāpēc otrais grozījums nav pieņemts. Ok, thank you very much. Jā, ja? labi, liels paldies. Paldies uh, par šo piezīmi un paldies arī par to, ka jūs eh, pārstāvējāt Rentu Filīdis kungu. Un tagad pāriesim pie atzinuma par nākamo. Pāriesim pie balsojuma par nākamo atzinumu. Bustilkungs ir ieradies. Un tāpēc mēs varam balsot par Busutila kunga atzinumu. Busutila kungs, vai jūs sāties ko teikt? Nē, tādā gadījumā pārējiem pie balsošanas. Prendergasta grozījums par otro pantu par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par trešo pantu par pret atturas pieņemts. Trešais eh, grozījums ir atsaugs. Pirmais kompromiss par ceturto pantu par pret atturas pieņemts. Sastais grozījums Čuntis par 4. A pantu. Balsojums par daļām, balsojam par pirmo daļu par, pret, atturas, noraidīts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Septītais grozījums par piekto pāntu par, pret, atturas, pieņemts. Astotais grozījums Čontis par piekto apāntu par pret atturas norādīts. Devītais grozījums sastajā pantā Čontis par pret atturas pieņemts. Desmitais grozījums astotajā pantā par pret atturas norādīts. Vienpadsmitais grozījums astotajā pantā par pret atturas atturas pieņemts. 12. grozījums ir atsaukts, un tādējādi pārējām pie atzinuma ar grozījumiem pār, pret, atturas pieņemts. Arī šoreiz vien, vienbalsīgs balsojums un pateicos Bustilkungam par viņu darbu. Tādējādi esam pabeiguši balsošanu. Un tagad sāksim diskusijas. La prima relazione. Par 7. un 8. punktu darba kārtībām. Vispirms runāsim par Čečestars ziņojumu par gadskārtējo ziņojumu par lūgumrakstu komitejas darbību 2011. gadā. Lūdzu, Čečestar kungam. Paldies, priekšsanātāji! Man ir liels prieks iepazīstināt jūs ar uh, ziņojumu projektu par uh, šīs komitejas darbību 2011. gadā. Nu, vēlētos uh, izcelt vienu vai divus punktus šajā tekstā, pievērst kolēģi uzmanību. Un gribētu lūgt, lai kolēģi pievērš uzmanību statistikai šajā paskaidrojumā, šajā rakstā. Pirmais punkts, kam gribēju pievērst uzmanību, ir tas, ka mēs augstu vērtējam parlamenta lēmumu izstrādāt praktiskāku lūgumrakstu portālu parlamentu mājaslapā. Mēs vēlējāmies, lai šī sistēma atvieglot pilsoņu pieeju lūgumrakstu procesam. Un, protams, kā mēs to saprotam kā lūgumraksta komiteja, bet uh, mēs tiešām to vēlējāmies. Otrais punkts, kam gribēju pievērst jūsu uzmanību, ir ceturtais punkts, kur uh, mēs apstiprinam mūsu apņemšanos aizstāvēt pilsoņu tiesības, izmantojot mūsu politisko ietekmi. Un es domāju, ka šai komitejai ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs pievēršam uzmanību Eh, tām situācijām, kas eh, nav pārāk patīkamas eh, nacionālajām varas iestādēm. Un ir lieliski, ka mums ir vairāk izpilda pilnvaru. Otrakārt, gribēju pievērst uzmanību divām tēmām, kas atkārtojās visa gada laikā. Pirmā par īpašuma jautājumiem Spānijā Šeit ir vairāki punkti, kas uh, saistās ar uh, šo jautājumu, un uh, dekostas uh, jautājums ir īpaši svarīgs, par kuru mēs saņēmuši ļoti daudz lūgumrakstu. Mēs saprotam Spānijas uh, varas iestāžu vēlmi aizsargāt uh, piekrastes zonu dabu, bet mēs atzīstam arī pilsoņu tiesības uz to, ka netiek veikta retroaktīva likuma piemērošana. Paralēli tam 15. punktā mēs aicinām komisiju pastiprināt uh, ietekmes uz vīdi novērtējumu direktīvu un vairāki lūguma raksti, kas ir saņemti šajā komitejā, skār vīdes situāciju. Mēs vēlamies aicināt uh, uz labākiem ietekmes uz vīdi novērtējumiem, vēlamies uh, veicināt arī neatkarīgu ekspertu veiktu novērtējumu. Un uh, vēl viens punkts, par kur es gribēju jūs informēt šī teksta projektā, ir statistika kuru mēs esam iekļāvuši paskaidrojuma rakstā, ir ļoti liederīgi paraudzīties uz to darbu apjomu, ko ir paveikusi šī komiteja. Tendence ir tāda, ka lūgumraksti, kas tiek atzīti par pieļaujamiem, Un um, lūguma raksti, kas uh, netiek atzīti par pieļaujumiem. Mēs uh, šeit sniedzam statistiku par valstīm, kas ir skārtas lūguma rakstos, statistiku par tēmām, sadalījums arī pa tēmām, pamatiesības, iekšējais tirgus un tā tālāk. Mēs a, esam analizējuši arī vīdes jautājumu lūgumu rakstus, kas attiecas uz a, ietekmes uz vīdu novērtējumu. Un esam analizējuši arī pamatiesību elementu juridiskajos jautājumos uh, un tam līdzīgi. Ir sniegta arī statistika par lūgumu rakstiem, kas skāra iekšējo tirgu. Te ir ārkārtīgi daudz materiāla, es uh, visu nekomentēšu, bet gribēju jums atgādināt, ka pagājušā gadā komitejas sanāksmēs tika izskatīta 202 lūgumrakstu lūgumra, autori piedalījās uh, sanāksmēs pauda savas bažas, un es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, ka lūguma rakstu iesniedzēji eh, to var darīt, un ka mēs eh, varam sniegt viņiem palīdzību viņu klātbūtnēm. Šeit ir sniegta arī detalizēta statistika par izskatītajām un izskatītajiem un slēgtiem logumrakstiem. Priekšstādātājs atbildēšu uz eh, kolēģu komentāriem, ja viņiem tādi būs. Liels paldies, Čičester kungs! Vīlana kungs ir lūdzis vārdu, bet sāksim ar eh, Mālens kundzi, Basēsko kundzi. Liels paldies! Gribēju pateikties eh, Čičester kungam par lielisko ziņojumu. Gribēju izcelt tikai dažas lietas. Es ļoti augstu novērtēju to, ka jūs uh, runāt ļoti konkrēti. Ļoti labi, ka mūsu gada pārskatā ir minēts konkrēts lietas, nevis tikai vispārīgas lietas. Jo vispārīgi būtu teikt, ka mēs eh, labi attiecamies pēc, mm, pret pilsoņiem, ievērojam likumu un tam līdzīgi. Un eh, nevienam šī komiteja neliktos interesanta. Tāpēc es eh, domāju, ka tas ir tāds modelis, kādam vajadzētu būt gada pārskata ziņojumam. Uz jūsu akcents uz Dakostas likumu, un faktiski šis likums jau pats par sevi nav problēma, bet uh, Spānijā ir problēma ar to, ka ne jau šis lik likums kā tāds, bet tas, kā tas tiek piemērots. Mūsu pienākums ir sniegt savu ieguldījumu, lai tas notiktu caurskatāmi un lai likuma piemērošana būs konsekventa. Un, un šis likums ir piemērs tam, kā nevajag rīkoties. Es negribētu saukt to par likuma piemērošanu. Nekad neaizmirsīšu to, kā es eh, biju viesnīcā Valencijā un es faktiski biju gandrīz jūrā un apspriedu šo likumu. Protams, ka šī viesnīca bija uzbūvēta skaidri pārkāpjot likumu, un tas bija diezgan absurdu. Es uh, saprotu tos uh, eh, lūguma rakstu iesniedzējus, kas ir sašutoši, un es uh, vēlētos norādīt ka jūs pieminat uh, Romu jautājumu, tas um, Eiropas Savienībā ir liels sloks, šī diskriminācija. Un arī to, ka jūs runājat par to, kā ir jāskata lūguma raksts. Liels paldies kopsumā. Paldies, Vilankungs, lūdzu. Jā, liels paldies priekšsādātāji, paldies arī Čičesera kungam par šī ziņojuma sagatavošanu. Paldies arī par viņu ievadvārdiem. Es pilnībā varu atbalstīt tās lietas, kuras jūs pieminējāt savā komentārā, es neatkārtošos. Piemēram, par uh, portālu, kurā ir iespējams uh, iesniegt lūgumu rakstot, bet uh, varbūt es pie šī jautājuma atgriezīšos nedaudz vēlāk vēlējos ierosināt lai mēs šeit iekļautu pāris uh, apsvērumu, vienu vai divus par to, kas skara mūsu pašu darbu. Domāju, ka pagājušā gadā mums ir izdevies panākt dažus uzlabojumus, bet ir vēl vieta citiem uzlabojumiem. Saistībā ar vienu no maniem senajiem hobijiem minēšu vienu piemēru. Uzskatu par uh, nepiemērotu to, ka šeit, šajā komitejā nonāk vairāki svarīgi jautājumi. 2014. gadā cilvēkam jāsaņem pensija, mēs sakam, ka šis gadījums ir uh, spiedošs, bet uh, mēs sakam, ka līdz jūlijam mēs nevaram neko darīt. Uh, Es domāju, ka šī komitejā tad ja, jautājums eh, ir steidzīgs un tas skar cilvēkus. Ir jāuzdod deputātiem līdz 14. jūlijam nodarboties ar uh, konkrētiem jautājumiem. Un uh, pēc tam viņi 14. jūlijā nodos uh, šos jautājumus nākamajiem deputātiem. Uh, lai atkārtotas neievēlošanas gadījumā netikt pazaudēts vesels gads. Nevar taču būt tā, ka parlamenta vēlēšana gadā mēs uh, neizdaram neko jaunu. Vēlētos, lai šis uh, ziņojums par darbu pagājušajā gadā skaidri parādītu, kur mēs savā darbā novelkam robežas attiecībā uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu, kur notiek pārēja un uh, kuros gadījumos uh, no, tiek veikta izmeklēšana. Mēs uh, pašlaik runājam par uh, to, kādām komitejām būtu jādod kādas tiesības. Es negribu nevienam mīt uz vāržacīm, bet uh, gribēju sacīt, ka atsevišķos lūguma rakstos mēs vēlētos, lai komitejas sanāksmē piedalītos e, pārstāvis no attiecīgās dalībvalsts vai padomes. Gribēju uzsvērt to, ka, ka mēs vēlamies uh, konkrētu rīcību ja mēs esam saņēmuši konkrētu lūgumu rakstu, tad uh, daudzas uh, valdības uh, jūtas tā, ka tas uz uh, viņām attiecas. Un lielā skaitā lūgumu rakstu būtu nepieciešams runāt ar konkrēto dalību valsti caur padomi. Es vēlētos lai tabula sadaļā šīs tabulas būtu garākas, lai tās uh, atspoguļot ne tikai pagājušo un aizpagājušo gadu, bet arī citus skaitļus, uh, kur mums vajadzētu atcerēties. Paldies! Paldies, Vilāna kungs, un tagad Es gribētu dot vārdu Bezesku kundzei, bet vispirms novēlēsim viņai eh, laimīgu, daudz laimes dzimšanas dienā. Paldies! Mans kolēģis Predekungs, kurš ir koreferents par nelaimi, nevarēja piedalīties, jo viņam ir jāpiedalās citā balsojumā, un tāpēc viņš lūdz man izteikt grupas nostāju par šo ziņojumu. Šis ziņojums ir labs, bet mēs gribētu papildināt ar rindkopu par labo sabiedri, sadarbību ar Eiropas ombudsmenu un arī mēs gribētu minēt labu sadarbību ar Eiropas komisiju un pieredzi, ko komisija ir ieguldījusi šajā paziņojumā, un tā mēs arī varējām labi sadarboties ar lūgumrakstu iesniedzējiem šie eh, aspekti arī ir skatīti iepriekšējos ziņojumos, un mums ir jāuzrāda eh, tas lielais eh, lūgumrakstu skaits, kas ir Eiropas tiesā pašlaik. Un mēs arī gribētu ieteikt, ka tagad pieļaujamo lūgumrakstu skaits ir pieaudzis šogad procedūras izmaiņu dēļ. Otrā šī punkta daļa ir eh, nedaudz neformāla. Mūsu komitejai ir svarīga nozīme, bet es nedomāju, ka mums pašiem vajadzētu to uzsvērt. Par ceturto punktu es domāju, ka ir jāuzsver sadarbība ar valsts iestādēm un citām parlamenta komitejām, jo arī viņi var mūs atbalstīt par lūgumrakstiem, kas attiecas uz likumu par piekrastes zonām Spānijā. Tas ir svarīgi, bet mums vajadzētu vienkārši izdarīt kopsavilkumu vienā punktā, nevis piecos. Līdzīgi kā e, kolēģis Preda to darīja, es gribētu uzsvērt, ka e, šeit mēs paziņojam ka mēs palielinām lūgumu rakstu eh, skaitu. Un ir jautājums, vai tas ir saistāms ar preses brīvību eh, Rumānijā un Bulgārijā, jo ja mēs ņemam vērā lūgumu rakstu sakaru, lūgumu rakstu saturu un mēs redzam, ka seši lūgumu raksti ir par Ungāriju, uh, viens par Rumāniju, viens par Poliju, viens par Vāciju, viens par Zviedriju, viens par Itāliju un viens par Eiropas Savienību kā tādu. Tāpēc mana grupa gribētu svītrot eh, to daļu, kā pieaugušais lūguma rakstu skaits par preses brīvību var tikt pas, izskaidrots ar problēmām, kas ir eh, Rumānijai un Ungārijai, jo mēs domājam, ka šis paziņojums ir tīri spekulatīvs un šeit mums ir jādomā par pamatojumu, bet es gribētu pateikties Čičester kungam par ziņojumu un es eh, ceru arī uz tālāku sadarbību. Paldies, Vilankungs vēlas izteikties. Gribēju teikt vienu lietu. Es varu ļoti labi iedomāties, ka mēs iekļaujam vienu rindu kopu, kur mēs sakām, ka pamatiesības un to piemērošana ir pelnījusi mūsu rūpīgāko uzmanību, ka mēs regulāri rīkojam uzklausīšanas, kur ielūdzam piedalīties dažādus uh, cilvēkus. Domāju, ka šai komitejai ir svarīgi, lai mēs nodarbotos ar šiem jautājumiem. También quiere apuntillar alguna cosa, díganos. Yeah, just, just two small comments. Divi komentāri par eh, cilvēka tiesībām. Mēs varētu minēt noklausīšanos, kas notika, jo tā ir ļoti svarīga. Tā būtu laba izdevība atsaukties uz šo noklausīšanos. Tad komentārs pie Vīlanda kunga. Darbs turpināsies eh, pat pēc vēlēšanām, un ja šī komiteja neskatītos tik daudz uz partiju politiku, tas būtu labāk. Bet, kā es redzu dažās valstīs, tad es varu re, skatoties uz šo komiteju, redzēt, kāda jums ir valdība. Un Lūk, tas sakarā ar vēlēšanām. Jā, tagad es došu vārdu Vilankungam pēc brīža, bet mums vajadzētu atcerēties šajā kontekstā, ka Eiropas parlaments pārstāv un mēs kā Eiropas parlamenta deputāti bet varbūt šis jautājums būtu skatāms citos fórumos. Vīlankungs? Jā, es uh, sapratu to, ko domāja kolēģi, un uh, man ir tādas pašas bažas. Zaļie, Orkenes kundze vēl ir jauna partija. Orkenes kundze zaļie vēl ir salīdzinoši jauna partija. Un tad, ja viņi kļūs pieaugušāki, tad varbūt arī viņi piedalīsies šajos mehānismos, bet runājot nopietni, ir zināmas lietas, kas ir maz saistītas ar pārtīju politiku. Un ja mēs dodamies faktu izzināšanas misijā uz Austriju, kur mēs varam pētīt dabu, tad to nevajag darīt ziemā. Mēs esam zaudējuši veselu gadu, un uh, Domāju, ka mums būtu jābūt uh, spējīgiem iedziļināties attiecīgās problēmās. Paldies, Vilan kungs. Ja vairāk nav komentāru no kolēģiem, tad uh, vārds komisijai. Paldies. Es domāju, ka šeit 2011. gads bija ļoti veiksmīgs gads šai komitejai. Un uh, Es izveidoju garu sarakstu ar to, kas ir padarīts. Tas bija ļoti garš. Pirmkārt, es aprobežošos ar četriem punktiem. Pirmkārt, šī jaunā mājas lapa. Otrakārt, ar vien biežāk lūgumu rakstu iesniedzēji piedalās sanāksmēs, un man kā draudzīgam novērotājam no ārpuses tas liekas vērtīgi. Un vēl es gribētu teikt, ka ar eh, mutisko jautājumu un debašu procedūru eh, jūs eh, varat padarīt savu darbu ļoti svarīgu, jo Strasbūrā arī skatīja jautājums, kas attiecas uz lūgumrakstiem, un tas ir ļoti svarīgi, ka lūgumu rakstu iesniedzēji var eh, saņemt eh, tādu uzmanību. Un vēl viens komentārs, ko arī redzam no šodienas darba kārtības, ka jūsu lūgumrakstu skatīšana notiek eh, tieši saskaņā ar parlamenta uh, Eh, darba eh, kārtību. Jūs skatāt dzīvnieku labklājību tieši tad, kad šis jautājums tiek skatīts arī parlamentā. Un jūs jau vairākas reizes eh, esat skatījuši jautājumus, kas saskan ar parlamenta darba kārtību, un tas ir ļoti labi un apsveicami. Es domāju, ka jūsu darbs ir ļoti veiksmīgs, un jūs varat paši sevi apsveikt. Paldies! Čičesterkungs, vai jūs gribētu atbildēt? Jā, paldies priekšsēdētāji. Es gribētu atbildēt par vienu vai diviem jautājumiem. Pirmkārt, es klausījušies diskusijas par politisko partiju vecumu, un es varu tikai atgādināt, ka uh, mana partija vispār ir pat vecākā pasaulē. Nu, daži saka, ka tas mums nāk par sliktu, bet nu, tomēr mēs esam noturējušies šajā mainīgajā pasaulē. Tagad par jautājumu, ko Vilenkungs minēja par darbu turpināšanu pēc vēlēšanām. Tas varētu papildināt šīs vispārīgās pirmsvēlēšanu darbības, bet eh, es domāju līdzīgi kā Okan kundze, ka mums ir jābūt piesardzīgiem pēc vēlēšanām lai mēs eh, ļaunprātīgi neizmantotu savu pozīciju vai daži no mums. Un es eh, nezinu, ko darīt, varbūt mēģināt rīkoties un tad redzēt, kas notiek, bet nu, mēs varam arī būt pārāk piesardzīgi. Es varu paredzēt grūtības ne tik daudz no lūgumu rakstu izskatīšanas, cik eh, no interešu grupu reakcijas, kas var radīt arī šeit eh, pretrunas. Eh, kolēģi, līdzīgi kā Bezesku kundze, es ceru, ka jūsu priekšlikumus varēs atspūgļot grozījumos, jo mēs gribam uzlabot šo ziņojumu, ja tas ir iespējams un ja tas eh, nebūs pārāk garš ar grozījumiem. Un par komisijas pārstāvi teikto izskatās, ka jūs šeit runājat par prezentācijām. Tātad šis ziņojums atspoguļo faktisko e, stāvokli. Un es kā konservators esmu tāds piesardzīgs un domāju arī par pozitīvajiem argumentiem, kādi ir. Es varētu apsveikt jūsu teikto par debatēm, un mēs varētu to ņemt vērā es domāju, ka šis ir labs mehānisms un mums vajadzētu arī to turpināt izmantot. Tātad es gribētu pateikties visiem par piedalīšanos darbā un es gribētu arī pateikties sekretariātam par ražīgo un liederīgo darbu pie šī ziņojuma. Es domāju, ka mums vajadzētu tagad domāt par eh, termiņiem. Eh, paldies! Paldies, Čīčesterkungs! Kā jūs teicāt, eh, tad domāsim par grāfiku termiņš grozījumiem 21. mājas un vai jums tas būtu pieņemams, šis termiņš, un tad, protams, būs e, parastā procedūra, kādā mēs skatām ziņojumus. Un, ja nav vairāk komentāru, tad mēs varam pāriet pie astotā punkta. Atziņums par administratīvā procesa likumu Eiropas Savienībā Okan kundze. Priekšēdē, kungs, es runāšu dāniski vienkārši tādēļ, lai tūki paliktu saglabātu formā un lai viņi neaizmirstu dāņu valodu, kas ir mana dzimtā valoda. Tā tad ir tapis atzinums, atzinuma projekts, kuru es pamatoju uz situāciju Ziemeļvalstīs. valstīs. Mums Ziemeļvalstīs caurskatāmība un neatkarība ir ļoti būtiski jēdzieni, bez tam es esmu ņēmusi vērā arī pakalpojumu jēdzienu. Protams, ka pilsonis ir galvenais un nevis administrācija. Pilsonis ir jāaizsargā administratīvā procesa ietvaros un nevis administrācija vai ierēģi. Tas nozīmē, ka šie principi noteikti ir jāņem vērā. Tas ir gan pilsoņu, gan administrācijas interesēs, un beig beigās, ja šie principi tiks ievēroti, tad visi būs apmierināti. Domāju, ka ir ļoti liels izaicinājums. 73% Eiropas Savienības iedzīvotāji ir pārliecināti, ka Eiropas iestādes ir korumpētas. Tāda ir Transparency International dati. Domāju, ka mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu to, ka pilsoņiem stājoties attiecībās ar Eiropas iestādēm nerastos šāds priekšstats par to korumpētību domāju, ka mums ir jārīkojas caurskatāmāk un daudz precīzāk jāievēro spēkā esošie noteikumi. Pamatiesību hartas 41. 42. pantā ir rakstīts, ka laba pārvaldība ir pilsoņu pamattiesības. Nu, un tās ir arī tiesības, kas viņiem jābauda tieši veidojot attiecības ar Eiropas Savienības iestādēm pamatiesību harta uzliek pienākumus gan Eiropas komisijai, gan Eiropas parlamentam. Tādēļ es uzskatu, ka šajā atzinumā, ko sniedzam jūri komiteja, mums tas ir jāuzsver. Līdz šim spēkā ir bijuši ļoti daudz tā sauktie soft law, vieglie likumi, kas ir bijuši pārāk nenoteiksmi, tāda tā kā kožļēmā gumija, kas maina visu laiku savu formu. Bet mums ir nepieciešami skaidri, caurskatāmi noteikumi attiecībām ar pilsoņiem administratīvā procesa ietvaros. To es arī pasaku savā atzinumā. Protams, esmu gatava turpināt debatas ar citiem referentiem Domāju, ka ir nepieciešama ļoti skaidra sūdzību iesniegšanas procedūra, lai ik viens zinātu, kāda soļa ir spērama. Pilsoņiem ir jāzina, kuras ir tās vietas, kur viņi var iesniegt sūdzības un prasības. Mēs daudz runājam par dažādām aģentūrām. Ir jāpārliecinās, vai šīs aģentūras pietiekami labi ievēro spēkā esošos noteikumus. Vai šīs aģentūras tāpat laikā ir pietiekami neatkarīgas? Problēma ir tāda, ka Atsevišķi ierēģi varbūt ir ļoti profesionāli, taču rada tādu iespaidu, ka viņi nav gluži neitrāli. Aģentūrām noteikti ir uh, jāreklamē un skaļi jāsaka tas, ka tās ir neatkarīgas no partijām un tādām jābūt arī pēc būtības. Vēl ir dažādi citi jautājumi, nu, piemēram, kurš ir atbildīgs par galīgā lēmuma pieņemšanu, sūdzības izskatīšanā. Šiem noteikumiem ir jābūt ļoti, ļoti skaidriem, nepārprotamiem. Es domāju, ka, kad atzinums būs gatavs, tas būs pietiekami labs. Paldies! Paldies, uh, Aukenkungs, Jānkungs. Paldies, priekšsādātāji! Es vēlējos uh, savā komentārā paust uh, Bekara konga viedokli, jo viņš uh, nevarēja būt klāt. Uh, Un faktiski gribēju izteikt eh, divus komentārus viņa politiskās grupas vārdā. Bekera kungs eh, ir pateicīgs, pateicīgs referentam par eh, šo lielisko atzinumu, par precīzo tekstu un par pamatprincipu, ka šeit nevajadzētu būt nekādām problēmām. Un trešais punkts, kur ir šie saucamie soft law noteikumi. Ar soft law nav iespējams garantēt uh, labu tiesiskumu. Ir nepieciešami precīzi saprotami noteikumi, bet tieši tāpēc šie noteikumi ir jāpapildina ar soft law ja tā var izteikties, eh, šeit ir runa par labu pārvaldību, par eh, labu attieksmi pret pilsoņiem. Mēs eh, visi zinām, kāda ir situācija pasaulē, un tas, kurš maksā, tas pasūta mūziku. Lai vai kāda būtu pārvalde, uh, pilsonim ir jādod sajūta, ka viņš tiek uztvērts nopietni. Un es uzskatu, ka šeit vēl ir uh, daudz vietas uzlabojumiem, tāpēc uh, uzskatu, ka softlaw noteikumi mums uh, tomēr būtu jāņem vērā. Tie ir svarīgi. Un vēl viena norāde par astoto punktu. Un nu, šeit ir runa par uh, piekļuvi es institūciju dokumentiem. Un es uzskatu, ka piekļuve dokumentiem ir viena no e, ES administratīvo tiesību saistošajiem noteikumiem. Direktīva 1000, e, regula 1049-2001 nosaka konkrēts noteikums šajā saistībā. Un šā iemesla dēļ ir nedaudz maldinoši, ka tieši šai procedūrai tiek prasīti konkrēti administratīvi noteikumi. No otras puses, daudz tam piekritīs. Ir jāstrādā pie šīs regulas pārstrādāšanas. Un, eh, protams, ka šī darbā būs jāņem vērā jaunie Eiropas Savienības tiesas nolē, nolēmumi. Tās perspektīvas, ko ir radījusi Eiropas Savienības tiesas judikatūra, ir jāņem vērā, un tam gribēju pievērst referenta uzmanību. Liels paldies referentam, un es domāju, ka šajā ziņojumā mēs uh, nonāksim tomēr pie laba rezultāta. Paldies! Paldies! Nav vairāk neviena, kas vēlas runāt. Tātad es došu vārdu vispirms komisijas pārstāvim. Nav tātad vārds vēlreiz Alkenkundzei. Es gribēju atbildēt kolēģim Vilandam, ka jūsu pirmais komentārs par šiem nesaistošajiem uh, līkumiem šeit ir, protams, jāņem vērā, ka tas būtu labi iedzīvotājiem, bet šeit ir jāatceras, ka mēs runājam par Eiropas Savienības institūcijām un tas, kas notiek valstīs, ir jāskata citur. Mums ir noteikumi par Eiropas Savienības institūcijām, un ja jūs domājat, ka mums ir pārāk stingri vai pārāk vaļīgi principi eh, par pieeju dokumentiem Ziemeļvalstīs, es domāju, ka ir jābūt ļoti stingrai kārtībai institūcijās, bet eh, tad varētu būt atkal otrādi, kā administrācija tiek aizsargāta no iedzīvotājiem. Es dzirdēju komisijā tādus argumentus, kā ir jāņem vērā komisijas arī intereses. Es domāju, ka mums ir jādomā arī par pilsoņu interesēm. Un es gaidīšu diskusijas. Eh, grazie, kolēģa Oken. Eh, Paldies, Oken eh, kundze. Tātad mēs varam tad arī slēgt šo punktu. Termiņš ir 2. mājas grozījumiem un balsojums 19. Tagad pāriesim pie 9. punkta atzinums par Eiropas Savienības stratēģiju dzīvnieku eh, aizsardzības un labturības eh, nodrošināšanai. Bostināro kungs, lūdzu. Paldies. Šīs atzinums ir gatavots lauksaimniecības komitejā, tur ir runa par eh, dzīvnieku labturību un es gribētu iekļaut Eiropas eh, Savienības pilsoņu eh, nostāju, kas ir izteikta daudzos lūgumrakstos, ko ir saņēmusi mūsu komiteja. Šis jautājums ir ļoti nopietns un jūtīgs, ņemot vērā to, ka sabiedriskā doma dalību valstīs vēro, kā vietējie vai vietējās vai valsts varas iestādes izturas pret eh, dzīvniekiem. Lielākā problēma, kas ir minēta vairumā lūgumu rakstu, ir tāda, ka nav Eiropas Savienības likumdošanas par dzīvnieku aizsardzību un labturību īpaši tika minēti eh, noklīdušo dzīvnie, attieksmi pret noklīdušiem dzīvniekiem un arī pret uh, mājdzīvniekiem īpaši austrum un centrāla Eiropā. Otrkārt ir runa par lauksaimnieciski audzētajiem dzīvniekiem, un uh, šeit ir arī rakstiska deklarācija, kas uh, ir uh, nesen sagatavota. Vēl viens jautājums, eh, kas interesē Eiropas pilsoņus, ir eh, slikta eh, prakse lopu kaušanā, tātad bez apdulināšanas, un arī ir jautājums par to, kā tiek rīkoti eksperimenti ar dzīvniekiem tas ir viss ņemts vērā šeit šajā atzinumu projektā, un mēs nosūtīsim šo projektu Agri komitejai, un jūsu ieguldījums arī būs e, ļoti svarīgs. Un mēs e, tādā veidā parādīsim, ka parlamentu interesē pēc iespējas ātri un efektīvi atrisināt šo jautājumu, kas sabiedrībai ir svarīgs arī manā valstī Rumānijā. Paldies! Paldies! Tailēr kungs lūdzu. Paldies! Es domāju, ka šīs ziņojums ir sagatavots tieši laikā, jo e, dzīvnieku labturība, kā mēs agrāk dzirdējām, ir e, svarīgs jautājums, un tas tiek skatīts vēlreiz parlamentā, arī starptautiskā tirdzniecības un transporta un turisma komitejā tiek e, skatīta dzīvnieku labturība. Un ja mēs iesniedzam šādu atzinumu, tad arī tas atbilstu sabiedrības eh, lielajai uzmanībai, kas tiek pievērsta šim jautājumam. Noteikti eh, es kā no Anglijas dienvidu austrumiem nākošais, es eh, uzskatu, ka Varbūt, ja dzīvnieku labturība man nav pats svarīgākais jautājums, tad noteikti tas ir viens no trim svarīgākiem, un es apsveicu šo ziņojumu. Un es varētu ieteikt dažus grozījumus, kas nostiprinātu komisijas ieteikto dzīvnieku labturības stratēģiju. Es sagatavoju vairākus grozījumus šim ziņojumam Es tos neizskatīšu visus, bet dažus labākos es gribētu tomēr jums stādīt priekšā, un es ceru, ka mēs drīz varēsim balsot par šo jautājumu. Es domāju, ka komisijai būtu arī jāņem vērā citas politikas nozares, uh, piemēram, vīdes eh, rīcības programma un biodiversitātes stratēģija, jo arī eh, šie jautājumi saskan ar dzīvnieku labturību, un es arī gribētu apsveikt komisijas eh, mēģinājumu vienkāršot likumdošanu un attiecināt labturību uz visiem dzīvniekiem un saistīt šo jautājumu arī ar ekonomiskajām darbībām ieskaitot arī e, lolojumu dzīvnieku stāvokli. Es ceru, ka mēs varēsim labāk ieviest e, dārza direktīvu, un es varu ieteikt e, šodien trešajā stāvā notiekošo prezentāciju, kas notiek pie pāsta kāstēm. Es arī apsveiktu, ka tiek pētītas alternatīvas eksperimentiem ar dzīvniekiem, tāpat ir arī minimālie labturības standarti suņiem un kaķiem, un arī eh, es gribētu apskatīt eh, nekavējoties, eh, iespēju nekavējoties pārtraukt Eiropas Savienības finansēšanu vēršu cīņām un arī brīvās tirdzniecības līgumos, ko Eiropas Savienības slēdz ar trešajām valstīm, būtu uh, jāiekļaut dzīvnieku labturības noteikumi. Tāpat es arī aicinu uzlabot eh, piena eh, saimniecībās audzēto eh, govju mm, aizsardzību, un vairāk nekā miljons cilvēku ir parakstījuši lūgumu rakstu aicinot komisiju ieviest likumdošanu, kas ierobežo eh, dzīvu dzīvnieku transportu līdz astoņām stundām. Un es gaidīšu diskusijas. Paldies! Paldies, Tēlor kungam Jārkungs. Jā, liels paldies referentam Bez šābam šī ir ārkārtīgi svarīga tēma, to var just arī pēc ienākošajiem logumrakstiem un gribēju piekrist, ka attiecībā uz dzīvnieku labturību Eiropas uh, Savienībai tā būtu jāuztver kā iespēja. Mēs zinām, ka dzīvnieku labturībai nevajadzētu apstāties pie mūsu robežām. Uh, Un eh, kā ekonomiskai vienībai un kā politiskai vienībai Eiropas uh, Savienībai ir direktīvas un pamati mm, dzīvnieku labturībai visā teritorijā. Un, eh, ja mēs domājam šeit par globalizāciju, tad jāteic, ka neko jau nedod tas, ja mēs Eiropas Savienībā nosakam labus dzīvniekus, dzīvnieku labturības standartus, un eh, domāju, ka 500 miljoniem cilvēku un eh, Eiropas Savienības politiskajam svāram ir liela iespēja ietekmēt dzīvnieku labturības standartus visā pasaulē. Un to saprot arī Eiropas Savienības pilsoņi, tāpēc viņi vēršas pie mums, un es eh, situāciju redzu diezgan līdzīgi. Mūsu iespējas ir eh, ļoti lielas, eh, domāju, ka mums tās ir jā, jāatver nopietni, un es gribēju atbalstīt eh, šī ziņojuma projektu. Paldies! Non ci sono altri. Paldies Jārkungam. Šķiet neviens vairs nevēlas izteikties par šo jautājumu. Vai komisija vēlas sniegt komentārus? Šķiet, ka nē. Tādā gadījumā došu vārdu vēlreiz Bostināru kungam. Noslēguma vārdiem, lūdzu, referenti. Jā, paldies priekšsēdētāji, es pilnīgi piekrītu viedokļiem, kas šeit izskanēja no godāto kolēģu mutēm. Es varu vēlreiz tikai apliecināt savu gatavību atzinumu galīgajā tekstā iekļaut visus tos priekšlikumus, kas izskanēja šodienas sēdē. Un vēl vairāk es gribu uzsvērt to dramatisko nepieciešamību, kas Eiropas Savienībā pastāv, lai izveidotu noteikums dzīvnieku dzīvnieku aizsardzībā Eiropas Savienības iekšienē, bet arī veikt pasākums gadījumos, ja dalībvalstis sistemātiski neievieš uh, šīs te prasības savos tiesību aktos. Vēl gribētu norādīt. Man ir arī kāds rumāniskas dabas jautājums. Uh, pavisam nesen mēs redzam E, tendences, kā sabiedriskā doma ir reaģējusi uz atsevišķām problēmām. Un pēdējais jautājums, kas nav tīri romāniskas dabas, ir jāmēģina izprast tāda vispārīga sena patiesība, lai saprastu, vai cilvēks ir labs vai ļauns, tad jāskatās, kā viņš izturās pret dzīvniekiem. Un to pašu varētu teikt arī par Eiropas Savienību. Par tās labumu var spriest pēc tā, kā tā izturas pret dzīvniekiem. Paldies par uzmanību. Grazie, onorevole Bostināru. Sirsnīgs paldies Bostināru kungam. atzinums ir ļoti būtisks, jo tas ir par svarīgu jautājumu. Es ceru, ka mūsu komiteja varēs dot savu būtisko ieguldījumu parlamenta darbā pie šī jautājuma. Kā Teilor kungs pareizi teica, mums ir jāizsaka priekšlikumi par to, kas Eiropas Savienībai būtu jādara dzīvnieku labturības jautājumā kopumā. Esam izskatījuši visus darba kārtībā paredzētos ziņojumus. Tālāk pāriesim pie lūgumrakstiem. Bet pirms mēs to darām, gribētu pajautāt, vai zālē jau atrodas šo lūgumu rakstu iesniedzēju un parakstītāju. Sto chiedendo una collaborazione, se ci sono eh, i petenti incominciamo a sentire, ad ascoltare i firmatari. Vai lūgumraksta autori ir klāta? Ja viņi ir ieradušies, tad iespējams mēs varētu sākt ar viņu uzklausīšanu. Io uh, aprirei comunque il dibattito dando uh, la parola a. Sāksim debatas. Un dosim vārdu pirmās petīcijas autorei. Runa ir par, pet, par lūgumrakstu numuru 1613, ko ir iesniegusi organizācija Sociedad Protectora de Animales y Plantas, tātad dzīvnieku un augu aizsardzības sabiedrība, kas nosaukt Vikijas mūras vārdā, un došu vārdu šī lūguma rakstiesniedzējiem. Mi chiedo scusa, non mi stanno. Es atvainojos, saka priekšsēdētāji. Allora, la, la parola la, la diamo eh, per primo al signor Massimo Pradelli. Tomēr mainīsim darba kārtību. Aicināsim izteikties Massimo Pradellu, kas ir iesniedzis lūgumrakstu numuru 0825 2011. gads. Viņa lūgumraksts ir par to pašu tēmu, ko lūgumraksts kas iekļauts darba kārtībā ar numuru 12 un 13. Visi šie lūgumraksti ir pār dzīvnieku aizsardzību. Pradēlas kungs lūdzu. Jā, paldies, mani sauc Masimo Pradēla. Es esmu Startautiskās dzīvnieku aizsardzības organizācijas priekšsēdētājs. Tā ir nevalstiska organizācija, kas eksistē jau 31 gadu, un tā ir jumta organizācija, kas apvieno sevī simtiem dažādas dzīvnieku aizsardzības biedrības dažādās pasaules valstīs. Uh, Mēs esam reģistrēti ANO eh, sarakstos 1992. gadā. Mūsu uzdevums ir aizsargāt dabu, dzīvniekus un aizsargāt tos no mm, ne, nelabas attieksmes. Pagājušā gada 7. decembrī Mēs nosūtījām līgumrakstu, kuru parakstīja 112,683 cilvēki dažādās Eiropas Savienības valstīs. Šie cilvēki prasa, lai tūdaļ pat tiktu pārtraukta suņu nogalināšana Spānijas pašvaldības suņu patversmēs tā šobrīd notiek sistemātiski. Klāņojoši suņi tur tiek nogādāti, un pēc desmit dienām šie suņi tiek nogalināti. Pašvaldības Spānijā maksā līdz pat 80 eiro, lai nogalinātu katru suni. Tas ir tāds kā koncentrācijas nometnes veids suņiem. Spānijas pašvaldības vēlas atbrīvoties no šiem te klēņojušiem suņiem. Tie vispēc kāds tiek nogalināti. Patversmēs atrodas gan klāņoši suņi, gan kaķi, pret viņiem izturs ļoti slikti, šie dzīvnieki cieš, nav nekādu tiesību aktu, kas regulētu un disciplinētu patversmi vadītāju darbību. Klaņojošie dzīvnieki sistemātiski tiek iznīcināti. Itālijā situācija ir pavisam cita, tur tas nav atļauts jau kopš 1991. gada. Tātad Spānijā runa ir par valsts subsidētu uh, Um, patvērsņu darbību un par klaņojošu dzīvnieku iznīcināšanu tajos. Nekādas inspekcijas netiek nodrošināts un šī iznīcināšana arī tiek veikta vispretīgākajā veidā. Ļoti nežēlīgi šie dzīvnieki tiek uh, nogalināti vai nu nožņaudzot, vai saspārdot ar kājām, vai arī uh, pakarot un, un nav nekāda veida uh, apdulināšanas pirms šo dzīvnieku uh, nogalināšanas. Priekšsēdētāja aicina lūguma rakstātoru runāt nedaudz lēnāk. E Tā tad runa ir par ārkārtīgi nežēlīgu dzīvnieku nogalināšanu, saspārdot, nožņaudzot. Nav nekādas līdzjūtības pret šiem dzīvniekiem. Ir bijuši tādi gadījumi, kad suņi un kaķi ir ielikti gāzes kamerās, taču viņi ir izdzīvojuši tādēļ, ka viņi ir iebāzuši degunus cita blakus stāvoša dzīvnieka kažokā. Šie dzīvnieki izdzīvo, bet pēc tam viņus vienalga krēmē dzīvus, ja jau viņi nav nomiruši šajās gāzes kamerās. Tas ir tiešām ļoti skumji. Neiromuskulāro paralizējošo medikamentu izmantošana arī ir briesmīga Puerto Real, tur ir ļoti labi pazīstama patversme, kurā tiek izmantot šis medikaments, un jūs pat nevarat iedomāties, cik liels sāpes tas izraisa šiem dzīvnieciņiem. Bieži vien patversmēs arī dzīvnieki netiek ne barot, ne dzirdīt un nomirst no bada un no slāpēm. Bieži vien viņiem ir arī briesmīgi ievainojumi, kas netiek apkopti. Katru dienu bojā iet dzīvnieki. Viņi nesaņem nekādas, nekādu palīdzību. Arī suņi, kas ir nonākuši dažādos satiksmes negadījumos, nonāk šajās patversmēs un nomirst no ievainojumiem. Daudziem dzīvniekiem ir arī sirdslēkums, no kurām viņi iet bojā. 7. decembrī notika sēde, pēc kuras Eiropas komisija nosūtīja mums vēstuli, kurā ir teikts, ka Lolojuma dzīvnieku labklājība Eiropas Savienībā netiek regulēta ar kādiem tiesību aktiem. Vienīgais tiesību akts, ko mēs varētu attiecināt uz to, ir starptautiskā konvencija par dzīvniekiem. Tā ir tapusi 1997. gadā. Eiropas Savienība to nav ratificējusi, un tajā ir arī 12. pants, kurā netiek aizliegta klāņojošo dzīvnieku nogalināšana. Tas pat tiek uzskatīts par uh, to skaita kontrolēšanu. Mēs uzskatām, ka šāds likumdošanas trūkums Eiropas Savienībā ir simptomātisks. Tas norāda uz mūsu atpalicību un kontrastē ar to, ko Eiropas Savienības pilsoņi patiesībā vēlas. Tas ir tiešām rekordliels parakstu skaits. Šo lūgumrakstu parakstījuši, kā jau es teicu, 112 683 cilvēki. Mums bija vajadzīgs tikai pāris nedēļas, lai sarakst, savāktu šo milzīgo parakstu skaitu. Mēs vēlamies, lai būtu tiesiskais regulējums, un Eiropas pilsoņi ar šo parakstu daudzumu parāda, ka viņi ne, nav, nevar samierināties ar patreizējo situāciju. Mūsu organizācija vēlas izdarīt spiedienu uz Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu, lai situācija tiktu mainīta. Mēs vēlamies, lai notiktu rīcība visos līmeņos, arī pašvaldībās. Mēs vēlamies, lai jūs sazinātos ar Spānijas iestādēm un lai Spānijas iestādes sadarbotos ar šīm te dzīvnieku aizsardzības biedrībām. Nākamais solis būs radīt tādu tīklu, kurā iesaistītos vietējās pašvaldības Spānijā. Un mūsu uzdevums būtu veidot kopīgo stratēģiju, kas varētu novest pie mums vēlamajiem dzīvnieku labturības mērķiem. Mēs vēlamies pārtraukt šo drausmīgo praksi, šo ārkārtīgi nežēlīgo izturēšanos pret dzīvniekiem, un tas jādara pēc iespējas drīzāk. Mēs ceram, ka Eiropas parlaments mūs uzklausīs un pieņems tiesiskos aktus, tiesību aktus, kas pārtrauks šo nežēlīgo nogalināšanu. Mēs esam gatavi sniegt jums visu informāciju, kas ir mūsu rīcībā. Mums ir gan pētījumi, gan arī to analīzi. Paldies! Lielas paldies Pradēlis kungam! Paldies gan par lūgumu rakstu, gan arī par šo skaidrojumu. Došu vārdu visiem lūgumu rakstu autoriem vispirms. Pēc tam ļaušu komisijas pārstāvim atbildēt uz šiem lūgumu rakstiem. Visi lūgumu raksti ir par vienu tēmu. Tie ir ļoti līdzīgi savā būtībā, un tādēļ ir piemēroti dot komisijai vārdu vienreiz atbildot uz visiem trim lūgumrakstiem. Došu vārdu Richterkungam. Viņš runās par 12. un 13. lūgumu rakstu. Um, ähm, Lielas paldies! Gribēju sacīt, ka Kendras eh, Pendaras eh, lūguma raksts ir iesniegts angļu valoda. Angļu valoda nav mana dzimtā valoda, tāpēc eh, lūdzu esiet iecietīgi pret mani, ja mana izruna nav pietiekami laba. Lielas paldies, ka es drīkst izteikties. Gribēju visus uh, eh, laipni sveikt arī priekšsādātāju. Un uh, tā kā Pinderas kundzei zināmas grūtības, es pārņemu šo runu viņas vārdām. Äh, möchte ich, äh, es geht auch um die Stray Dogs Situation. Šeit ir runa par äh, klāņojošo dzīvnieku situāciju Rumānijā. Visredzamākā problēma. Kā jau teicu, visredzamākā problēma attiecībā uz nežēlīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Piedodiet, man vēlreiz jāpārtrauc. Es esmu sagatavojis PowerPoint um, prezentāciju, kuras savas runas laikā mēģināšu nodemonstrēt. Okay. Most... Lielas paldies! Uh, visbūtiskākā problēma nežēlīgā izturēšanā pret uh, dzīvniekiem atspoguļojas klaņojošo sūņu situācijām. Eitanāzija Rumānijā klaņojušajiem suņiem tiek izmantota jau vairāk nekā desmit gadus, un simtiem tūkstošu suņi jau ir nogalināti, neievērojot nekādas uh, aizsardzības eh, pār, prasības. Sūņi mirst nesaņemot palīdzību daudzās pašvaldībās. Iznīcināšanas nometnēs tiek uh, izmantoti milzīgi līdzekļi, vairāk nekā 10 miljonu eiro. līdz pat 200, tūkstu, līdz pat 200 eiro tiek iztērēti viena suņa nogalināšanai. Entschuldigung. Tas tiek iztērēts viena suņa nogalināšanai, pārsvarā eitanāzijai. Saskaņā ar, moni, ar pašvaldību sniegtajiem datiem, tie ir eh, simti Eiropas nodokļu maksātāju naudas. Suņiem netiek sniegta medicīniskā palīdzība, netiek nodrošināta bārība, tiek izmantotas eh, nežēlīgas eh, metodes un eitanāzijas tehnikas. Klaņojošo suņu pārvaldības, klaņojošo suņu aizsardzības nevalstiskās organizācijas izmanto aptuveni 20 eiro. Tās rīko arī izglītības eh, apmācības eh, programmas skolās, kas sniedz labus rezultātus. Kaut arī vesels, vesels sūņu eitanāzija kopš 2008. gada ir aizliegta tūkstošiem sūņu. Uh, ir eh, likumīgi nogalināti. Un eh, to pat var redzēt ielās. Ir izmantota pat eh, masveida eitanāzija, un tā ir vienīgā metode, kas tiek izmantot, lai samazinātu klaņošo suņu populāciju. Rumānijā sešu gadu laikā klaņojošo suņu skaits samazināts par 30 reizēm. No 2500 uh, suņiem uh, kādā pilsētā populācija ir samazināta līdz 200 suņiem. Rumānija izmanto visas attaisnojumus, lai turpinātu masveida iznīcināšanas programmas un eitanāzija un suņu sādedzināšana turpinās. Nevalstiskās organizācijas uh, prasa šīs programmas īstenošanu, jo tā šīm organizācijām nodrošina milzīgu pēļņu, desmitiem miljonu eiro. Šim mērķim ir piešķirts uh, liels budžets, un daudzas uh, pašvaldības uh, šo naudu izlieto suņu iznīcināšanai. So Kaut criminal offenses. Since January... General... Jā, ir jā, jāuzskata tas par kriminālu noziegumu. Oficiālo uh, pētījuma rezultāti ir tādi, ka problēmas tiek apslēpts. Izmeklēšana it kā notiek, bet tiek uzlikti tikai simboliski naudas sodi. Dzīvnieku situācija it kā tiek parādīta plašsaziņas līdzekļos, un starptautiskā sabiedrība par to šausminās, taču Rumānijā neviens netiek par to krimināli sodīts, netiek ieslodzīts cietumā par cietsirdību pret dzīvniekiem. Uh, Mums ir detalizēta informācija, fotografijas un pierādījumi tam, cik briesmīga ir šī izturēšanās pret dzīvniekiem. Cilvēki eh, ļaunprātīgi izturas gan pret klējošiem dzīvniekiem, gan pret tu, cirkus dzīvniekiem. Un atbildīgās pašvaldības, eh, atbildīgās iestādes neko nedara šajā jautājumā. Butuzānī pilsētā 240 suņi tika nogalināti 2011. gada maijā. Šī, šajā klaņojošo suņu patversmē vairāk kā 200 suņi vienā dienā tika ne, likumīgi nogalināti. Divu stundu laikā tas notika. To izdarīja viens veterinārārsts. Tas nozīmē, ka, ka ik pēc 30 sekundēm tika nogalināts viens suns. Tie tika sā, saķerti, pēc tam viņiem tika injicēta anestētiskā viela un tad letālais medikaments, tātad eitanāzija. Reizēm suņiem netika izmantot eitanāzija, tie tika nogalināti savādāk. Visi šie suņi e, tika noķerti un tūdaļ pat tika nogalināti. Tātad anestizēti, lai e, veterinārārsts varētu uzreiz viņus nogalināt, injicējot attiecīgo vielu. Šī viela tiek uh, aprēķināt, vielas daudzums tiek aprēķināts saskaņā ar sūņa svaru taču būtu nepieciešams 5,5 minūtes, lai kārtīgi veiktu visu šo procesu. Tas nozīmē 230 suņu nogalināšanai vajadzētu vismaz 21 stundu un nevis 2 stundas, kā tika izmantot šajā patversmē. Kolēģi, oficiālā atbilde Uh, ir tāda oficiālajos pētījuma rezultāts rāda, ka eitanāzija tika veikta tikai 30 suņiem un nevis 230. Šīs būtu zānī gadījums tika plaši publicēts, par to tika daudz runāts arī starptautiskajā presē. Pilsētas pašvaldība un veterinārā pārvalde nekādi nav uh, atbildējuši uz šo kritisko informāciju. Šāda pati nelietīga praksa turpinās. Uh, E, taču e, na, šīs te suņu adopcija vairs nav atļauta Butazānī pilsētā. Šie 230 suņi tika noķerti 2-3 mēnešu laikā. Ir arī citi suņi, kas ir nomiruši no bāda un uh, slāpēm šajā pašā patversmē. Mm, šie suņi nesaņem ne tikai pārtiku, bet arī nesaņem veterināro palīdzību. NVO darbība tiek ignorēta, mūsu jautājumi paliek neatbildēti. Augsta ranga ierēģi un policijas ierēģi būtu zāni, tāpat arī veterināra ārsti neizmeklē šo situāciju. Būtu zāni sanitārā veterinārā pārvalde ir kā tāds piemērs tam, kā dažādas valsts struktūras un iestādes eh, sadarbojas pārkāpumu veikšanā. Litijā ir līdzīga situācija. 2011. gada 9. maijā vairāki pašvaldība, var, vairāk cilvēki no šīs pilsētas ziņoja par to, ka tiek ķerti uh, savvaļas zirgi un šie zirgi tiktu nosūtīti uz kautuvēm, saņemot 30 eiro par katru šo zirgu. Šo zirgu piederība nebija zināma. Dzīvnieku aizsardzības aktīvisti, paldies Dievam, pamanīja to, ka šie dzīvnieki tiek uh, ķerti ļoti nežēldī, nežēlīgā veidā un pēc tam nežēlīgā veidā arī turēti. Viņiem bija dažādi ievainojumi. Transports uz lopkautu tika veikts pilnīgi nelikumīgā veidā. Tūsijas san, sanitārais un veterinārais dienas to neapstādināja. 23 stundu laikā dzīvnieku aizsargātāji sekoja šo dzīvnieku gaitām un filmēja to mašīnu, kurā viņi tika transportēti. Šajā te, uh, smagajā automašīnā bija 51 zirgs. Tad, kad tika atvērtas uh, furgona durvis, tad pavērās katastrofāla aina. Zirgi bija miruši, Mm, šie zirgi, kas bija palikuši dzīvi, bija absolūti izsalkuši, izslāpuši, un sanitārā pārvalde atteicās nosūtīt viņu pārstāvi, lai pārliecinātos par situāciju uz vietas, bet tas vēl nav viss. E, viņi neko nav darījuši, lai izmeklētu šo lietu. Pat šobrīd atbildīgo iestāžu pārstāvji nav atraduši vainīgos šajā jautājumā šie cilvēki un iestādes būtu bijuši atbildīgi par tiesību aktīviešanu, bet viņi palikuši nesodīti. Iestādes atkal ir bijušas neprofesionālas un slēpušas cita citu šo te ļoti nežēlīgo pasākumu gaitā. Ir iestādes, kas ir atbildīgas pār dzīvnieku aizsardzības noteikumu ieviešanu, Tāpat arī ir pārtiks drošības un veterinārais dienests, kuram ir teritoriālās nodaļas. Dažreiz notiek kaut kādas kontrolas, eh, kas ir tā kā rezultāts nevalstisko organizāciju un pilsoņu sūdzībām, taču šīs kontrolas neko nemaina. Tās ir neefektīvas un un nemaina neko patreizējā situācijā. Parasti visa darbība tiek izvērsta pret dzīvnieku aizsardzības biedrībām, paš, pret pašiem dzīvniekiem. Mēs domājam, ka šī situācija būtiski apdraud Rumānijas sabiedrību. Ir vairāk piemēri, kad atsevišķi cilvēki, privāti personas arī kaut ko ir darījuši. Piemēram, viens cilvēks nogalināja savu zirgu un pēc pāris mēnešiem nogalināja brāli. Uh, ir kāds puika, kurš arī nogalināja savu lolojumu dzīvnieku, nogriežot viņam vispirms kājas. Nekas netika darīts, un pēc sešiem mēnešiem šis cilvēks, šis puika nogalināja cilvēku. Tātad e, šādi te recidīvisti var apdraudēt ne tikai dzīvniekus, bet arī cilvēkus. Paldies par uzmanību! So, this was the first one. Nu, šis bija pirmais eh, lūgumraksts un nākamā, ja? Varbūt es varu parunāt vāciski nedaudz labāk. So, für diese Rede habe ich auch eine. Šai runai arī es esmu sagatavojis PowerPoint prezentāciju un uh, gribētu jums to nodemonstrēt. So, ich glaube, ich habe mich auch noch nicht vorgestellt. Oder? Es domāju, ka es neesmu stādījies priekšā. Mani sauc Hans Johims Richters. Uh, un es eh, kā goda amatā strādāju dzīvnieku aizsardzības organizācijā Ersafirtīre in Deutschland. Pašlaik mēs esam savākuši aptuveni 200 tūkstoši pārakstu no visas Eiropas, un katru dienu tiem populcēs jaunu. Šis uh, lūgumraksts uh, satura Eiropas mēroga dzīvnieku aizsardzības uh, likuma priekšlikumu jo praksa rāda, ka valsta likumi netiek ievēroti. Domāju, ka jums ir eh, skaidri zināms, ka Vācijā dzīvnieku seksuāla izmantošana nav aizliegta, tomēr bērni, eh, tomēr dzīvnieki tāpat kā bērni ir eh, aizsargājumi. Spānijā sūņi medību sezonas, medību sezonas beigās tiek pakārti, tā ka viņu kājas vēl tikai tikko skars zemi. Un uh, mednieki to noskatās un sauc uh, par klavieru spēlēšanu. Vēl šiem dzīvniekiem tiek salauztas kājas, lai tie nevarētu aizskriet, uh, kad mednieki tos izliek uz ielas. Rumānijā klāņojošos dzīvniekus vajā tā sauktie mednieki, suņu mednieki un nogalina par galvu tiek maksā 25 eiro. Vai es drīkstētu nedaudz pārtraukt savu runu? Gribētu redzēt tehniķi.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 upgraded. In Rumänien werden die Straßentiere, leider kann ich. Rumānijā klaiņojošie dzīvnieki, diemžēl es nevaru nospēlēt video, e, tiek vajāti un nogalināti, un par dzīvnieku galvu tiek maksā 25 eiro sadarbībā ar sadedzināšanas firmām, kas likvidē šos dzīvniekus. Uh, tiek apgrozīti pat 200 eiro uz vienu dzīvnieku. Itālijā klaiņojošos dzīvniekus vairs nevar nogalināt, tomēr tie tiek ieslodzīti nometnēs bez pietiekami daudz barības un ūdens un bez jebkādas medicīniskās aprūpes. Valsts maksā par katru ieslodzīto dzīvnieku, tāpat kā Rumānijā tas ir milzu dārījums ar mafijai līdzīgām struktūrām. Uh, Un gandrīz visās valstīs dzīvnieki tiek nežēlīgi nogalināti, vai nu tas notiek uh, gāzes kamerās vai ar uh, navīgām injekcijām, vai tie tiek nogalināti vai līdzīgi. Iedomājieties, ka jums ikdiena vajadzētu noraudzīties, kā šie nevainīgie dzīvnieki tiek ikdienu nogalināti. Vai jūs varat mierīgi gulēt, vai arī jūs zaudējat jebkādu cieņu pret dzīvi? Un kā ar šādu Kā sadzīvot ar šādu vardarbību? Internetā pašlaik ir iespējams uh, redzēt, kā bērni attiecas pret šādām lietām. Tiek aizdedzināti pat kucēni, apliet ar benzīnu un aizdedzināti, un uh, bērni smejoši noraugās. Eiropas Savienība, Eiropas Savienībai ne tikai ekonomiska atbildība, tā ir, tā vairs nav tikai ekonomiska samienība, tā ir arī sociāla atbildība, kas uh, ir paraugs daudzām valstīm. Die EU hat keine soziale Verantwortung mehr. Sie stellt ein, äh, ein Vorbild für viele andere Länder dar, nicht nur in Europa. Eiropas Savienība ir paraugs daudzām valstīm, ne tikai Eiropā, un tāpēc tai būtu jārūpējas, lai šāda nežēlība pret dzīvniekiem tik novērsta, jo šāda pieredze ietekmē arī cilvēka psihi. Es domāju, ka renesanses uz nākotni orientētajā Eiropā ir pēdējais laiks pieņemt uh, pārrobežu likumdošanu dzīvnieku aizsardzībai. Valstis varētu izstrādāt, piemēram, rīcības plānus um, sadarbībā ar NVO. Protams, ka likums uh, nekad nelikvidēs uh, dzīvnieku nolik, nogalināšanu, tomēr cilvēkiem ir jādod sajūta, ka mēs vēlamies tam pielikt punktu. Dzīvnieki, tāpat kā bērni, ir jāaizsargā, un viņi tiek nogalināti tikai tāpēc, ka tos eh, bieži vien uz ielas izliek cilvēki. Daudzās Eiropas valstīs ir eh, saprātīga dzīvnieku aizsardzības likumdošana, tomēr eh, kontrols trūkuma dēļ tā netiek ievērota. Katrā gadījumā ar klaņojošiem dzīvniekiem Bulgārijā tiek piedāvāts atjaunot uh, likumu par dzīvnieku nogalināšanu. Likumi ir, tomēr tie netiek ievēroti. Tie tiek uh, pēc sirds patikas grozīti vai atcelti, un uh, NVO šādos gadījumos uh, visu sāk no jauna. Eiropas Savienībai būtu jārada ietver likumdošana, lai pieliktam punktu. Uh, Eiropa ir paraugs daudzās lietās, kāpēc tad ne dzīvnieku aizsardzībā, un tāpēc ir nekavējoties jāslēdz eh, likumīgās eh, nogalināšanas nometnes. Eiropas pamatiesību hartas otrajā pantā tiesības uz dzīvi rakstīts, ka neviens nedrīkst tiek no, notiesāts uz nāves sodu, nedrīkst tikt eh, spīdzināts vai pakļauts pazemojošiem sodiem. Eiropa ir milzīgs bāriņu nams klainojošiem, nam, klaņojošiem dzīvniekiem. Eiropa ir atvērta, apskaidrota un progresīva vide, un mēs neesam bārbari. Mēs dzīvojam augsti attīstītā civilizācijā, tomēr ir jārisina šī nekontrolētā masveidīgā dzīvnieku audzēšana un ir jānosaka uh, kontrolētas uh, kastrācijas programmas. Mēs aicinām ieviest uh, likumdošanu dzīvnieku audzēšanai un uh, komerciālai pavairošanai, aizliegt uh, nāvējošus medikamentus ar ko tiek nogalināti klaiņojoši dzīvnieki, aizliegt jebkādas eitanāzijas metodes, aizliegt uh, industrializācijas uh, mērķu, nogalināšu industrializācijas mērķim, piemēram, kažoku iegūšanai. Sākšu vēlreiz, sakarunātājs. Ieviest uh, minimālos standārtus dzīvnieku patversmēm un pārbaudīt eh, visus eh, medību noteikumus, kas atļauj vieglprātīgu klaņojošo dzīvnieku nogalināšanu, kā arī aizliegt dzīvnieku nogalināšanu laboratorijas izmēģinājumos. Šajā prezentācijā jūs varat skaidri redzēt, kas notiek tad, kad ja dzīvnieki tiek uh, kastrēti un pēc tam izlaisti atpakaļ, populācija samazinās ļoti īsā laikā. Tomēr 60% visu suņu un kaķu tiek nogalināti, ja tiek uh, nogalināti 65% šī populācija samazinās un pie 80 tāpat. Mēs redzam, ka kastrācija un izlaišana atpakaļ uz ielas eh, tomēr ir veiksmīga un to vajadzētu arī ievērot. Tāpēc es eh, gribētu, lai jūs atbalstītu mūsu lūgumu rakstu un eh, pieliktu punktu šai nežēlīgajai attieksmē pret dzīvniekiem Eiropā. Paldies! Liels paldies par jūsu abiem paskaidrojumiem un arī par jūsu sagatavotajām prezentācijām. Un tagad došu vārdu komisijas pārstāvē Helēnai Klēnai. Madame la Présidente, si c'est possible, euh, je. Priekšsēdētājs kundze, Ja iespējams, tad eh, es varētu būt pirmais, kas runā, jo es eh, ģenerāldirektorātā, dzīvnieku ģenerāldirektorātā esmu tas, kurš atbild par dzīvnieku labturības jautājumiem. Vai priekšētā jums nekas nav iebilstams? Nē, nē, protams, eh, labprāt dot vārdu jums vispirms. Jā, paldies priekšsēdētāji. Sākšu ar neparastu pieeju šādā oficiālā iestādē. Sākšu ar personisku pieredzi. Es esmu veterinārārsts un mana kolēģa arī, un tādēļ es ar lielu līdzjūtību izturos pret to informāciju, ko tikko redzējām un uzklausījām. Eiropas komisijā ļoti regulāri mēs saņemam dažādas vēstules, vairākas vēstules dienā par šiem jautājumiem, ko jūs pieminējat par klāņojušiem dzīvniekiem, pret kuriem nežēlīgi izturas kas tiek nogalināti tādos apstākļos, kas ir absolūti nehumāni. Ja mēs runājam par dažādām vērtībām, tad jāsaka, ka mūs šokē šie tēli, šie attēli, šīs fotogrāfijas, un man uz tiem ir jāskatās katru dienu, bet joprojām šoks saglabāšu. Tāpat laikā esmu arī Eiropas komisijas ierēdnis, un tādēļ man jums jāsniedz oficiāla atbilde. Kas ir teikts līgumos par dzīvnieku labturību? Ir Eiropas, Savien, e- Eiropas Savienības uh, līgums par Eiropas Savienības darbību, un 13. pantā tik tiešām ir teikts, ka dalību valstīm un Eiropas Savienībai ir jāņem vērā dzīvnieku labturības prasības. Tad, kad dalību valsts vai Eiropas Savienība veido politiku. Un pēc tam sako vesela virkne šo politiku, kas jāņem vērā lauksaimniecības politika, iekšējā tirgus politika un tā tālāk, kur jāņem vērā dzīvnieku labturības aspekts. Problēma ar kleņojušiem dzīvniekiem ir sēkojoša. Uh, Un svarīgi ir to saprast. Cilvēkiem bieži vien ir grūti saprast, ka līguma, līgums nesniedz mums juridisko pamatu labturības jautājumu attiecināšanai uz klaiņojošiem dzīvniekiem. Tas ir paradoxāli, bet 13. pants nesaka, ka Eiropas Savienībai kaut kas jādara dzīvnieku labturības jautājumā. Vienkārši tiek teikts, ka ir jāņem vērā šīs te jautājums, izstrādājot dažādās sektora politikas. Jautājums ir tāds, vai klaiņojošie dzīvnieki uh, vispār tiek pieminēta Eiropas Savienības politikās. Un šobrīd notiek debatas par to ar juristiem, jo īpaši, un šķiet, ka tas nav īpaši skaidrs. Vismaz pavirši pārlasot dažādās politikas, tādas kā lauksaimniecības politika vai iekšējā tirgus politika, ka tur neparādās klēņošie dzīvnieki. Daudzās dalību valstīs klēņojošo dzīvnieku populāciju pārvaldīšana ir pašvaldību rokās. To arī daži lūguma raksta autori ir norādījuši. Tiešām daudzās dalībvalstīs tas ir strikti pašvaldību pārziņāsošs jautājums. Diemžēl secinājums ir tāds. Šobrīd mēs neredzam, kā mēs varētu iejaukties šo jautājumu risināšanā, jo tie nav Eiropas Savienības kompetencija. Es zinu, ka es runāju diezgan gari, taču gribētu minēt vēl vairākus argumentus, kurus pieminējuši arī lūgumrakstu autori un uz kuriem vajadzētu atbildēt. Šeit tiek runāts par Eiropas konvenciju eh, loliem dzīvnieku aizsardzībai, tā sauktā PET konvencija. Gribētu precizēt, tā ir konvencija, kas tika izstrādāta Eiropas padome, jo agrāk Eiropas padome runāja par dzīvnieku aizsardzības jautājumiem. Problēma ir tāda, ka šī konvencija nav iekļauta Eiropas tiesisko aktu kopumā vai Eiropas likumdošanā. Eiropas Savienība to nav neratificējusi, ne parakstījusi. Ir atsevišķas dalība valsts, kas ir ratificējuši šo konvenciju, citas nav. Bez tām svarīgi zināt, ka tās valsts, kas nav ratificējuši šo konvenciju, tātad mm, eh, arī Eiropas Savienība nav Uh, atbildīgi par to, vai ratificējušās valstis arī ievēro šo konvenciju. Tās nevienmēr tiek ievērotas. Un Spānija, piemēram, nav ratificējusi vispār šo konvenciju. Lai man runa būtu pilnīga, tad gribētu pieminēt, ka Eiropas komisija startautiskās darbības plānā sadarbojas ar dažādām startautiskām organizācijām, kas nodarbojas ar dzīvnieku labturību un dzīvnieku veselību. Kopš 2005. gada mēs sadarbojamies ar kādu organizāciju, kas uh, mums palīdz izstrādāt uh, vadlīnijas. Piemēram, pastāv vadlīnijas klāņojošo dzīvnieku populācijas pārvaldīšanā. Daudz dzīvnieku aizsardzības organizācijas eh, piekrīt šai starptautiskajai organizācijai IAL, kuru mēs arī aizstāvam. Ieteikums ir eh, ķert šos klaņojušos dzīvniekus, identificēt viņus un sterilizēt izvairīties no viņa nogalināšanas. Pastāv gan iespēja arī viņus nogalināt, taču humānākā veidā, ar tādām metodēm, kas neizraisa vēl lielākas ciešanas šiem dzīvniekiem. Vēlreiz gribu teikt, ka šīs vadlīnijas ir zināmas dalību valstīm, jo visas dalību valstis ir IAL organizācijas uh, biedras reģionālā līmenī mēs mēģinam veicināt šo te pamatprincipu ievērošanu, taču mums nav iespējas izdarīt tieši spiedienu. Mēs varam atbalstīt tikai šo starptautisko dzīvnieku aizsardzības organizāciju, vairāk neko. Un visbeidzot gribētu minēt padomes darbu šajā jautājumā. 2010. gada novembrī padomu pieņēma secinājumus par kaķu un suņu labturības jautājumiem. Šo Iniciatīvu uzsāk Beļģijas prezidentūra un e, tika runāts arī par klēņojušiem dzīvniekiem. Dalību valstīs izrādījās ļoti atšķirīgi viedokļi. Negribu jums minēt konkrēti, taču gribu pieminēt to, ka starp dalību valstīm netika panākt vienošanās par to, ka Eiropas Savienībai vajadzētu kaut ko darīt klēņojošo dzīvnieku labā secinājumos teikts, ka ir jāveic pētījums par to, kā veicināt dzīvnieku īpašnieku atbildības līmeni celšanos. Eiropas komisija vēlas turpināt sadarbību ar nevalstiskām organizācijām, kas izstrādā eh, reklāmas pasākumus šo jautājumu popularizēšanai. Ja runājam par stratēģiju, Eiropas Savienībā 2012. gadā tika pieņemta dzīvnieku aizsardzības stratēģija, tur ir arī nodaļa par kaķu un suņu, izturēšanos pret kaķiem un suņiem eh, tirdzniecības jomā. Tā ir viena iespēja, kā mēs varētu varbūt radīt uh, kaut kādu nišu savai ietekmē, bet vispirms tiks veikts ietekmes novērtējums. Jāskatās, vai mēs varam kaut kā palīdzēt aizsargāt kleņojošos dzīvniekus. Es gan esmu pesimistiski noskaņots, jo šie te klejojošie suņi parasti netiek nekādā veidā iekļaut nekādās tirdzniecības darījumos, un līdz ar to Eiropas Savienības kompetence šeit apšaubām. Es zinu, ka šī nav iepriecinoša ziņa, tā nav pilnībā pozitīva, taču jāņem vērā ta, tas konteksts, juridiskais konteksts, kas mums ir šobrīd un kas neļauj mums tiešāk iejaukties. Paldies par uzmanību. Grazie. Lielas paldies. Jūs uh, faktiski pateicāt jau to, ko komisija bija paudusi rakstiski. Šajā komentārā es gribēju pateikties par jūsu personīgās pieredzes attālojumu. Un tagad uh, vārds uh, Cenonīkungam. Paldies priekšsādātājiem! Šīs neskaitāmās pētīcijas ir skaidrs signāls tam, ka Eiropas pilsoņi ir nobažījušies par attieksmi pret klaņojošiem suņiem Eiropā. Un uh, mēs visi labi zinām, daudzi lūguma raksta autori to arī ir eh, sacējuši, ka ir eh, ļoti kliedzoši gadījumi, kad eh, klaņošie suņi tiek nogalināti. Gribēju atgādināt gan situāciju Spānijā, gan Rumānijā, bet arī citās dalību valstīs, kas pārsvarā ir Eiropas dienvidos. Ir skaidrs, ka ir nepieciešams uh, regulējums šai problēmai. Tam ir nepieciešams pievērst uzmanību, īpaši klaņojošo suņu kontrole un uh, to nogalināšana nav atrisināts jautājums. Eiropas uh, Savienība nav ratificējusi Eiropas uh, padomes konvenciju par klaņojošiem dzīvniekiem. Šī konvencija neaizliedz šo dzīvnieku nogalināšanu, tomēr uh, noteikumu īstenošana būtu progress vairākās dalībvalstīs. Eiropas Savienībā ir eh, konkrēti noteikumi par eh, dzīvnieku aizsardzību, par eh, pārtikas nodrošināšanu, dzīvnieku transportēšanu gan teļiem, gan cūkām savvaļas putniem un citiem, tomēr nav konkrēta noteikuma, kas attiektos uz eh, cilvēka labākajiem draugiem, proti suņiem. Eiropā ir aptuveni 100 miljoni suņu un kaķu, kas dzīvo kopā ar cilvēkiem, bet Eiropas Savienība nav paredzējusi nekādas noteikumus tieši tiem dzīvniekiem, kas uh, visciešāk saskars ar cilvēku. Problēmas ar klaņojošiem suņiem ir sastopams gan Spānijā, gan Rumānijā, gan Ukrainā, kas gan nav Eiropas Savienības dalībvalsts. Un Eiropas Savienība nesaista Lisabonas līguma 13. pāntu ar suņu nogalnāšanu. Rakstiskā eh, deklarācijā numur 26 slimstīt ar 2011 eh, parlaments aicināja noteikt, izstrādāt šādas noteikums, un ir skaidrs, ka mums ir nepieciešama attiecīga likumdošana. Eiropas parlamenta labajai gribai radīt šādu likumdošanu. manuprāt, ir jāsaista ar eh, jau paveikto darbu, ar daudz gadu programmu dzīvnieku labturībai un lauksaimniecības komiteja vēl ar to nodarboties, vēl ar to nodarbosies. Ir nepieciešams izstrādāt dzīvnieku aizsardzības noteikumus un iekļaut tos eh, šajā svarīgajā stratēģijā. Es uzskatu, ka uh, Tas rūp daudziem Eiropas pilsoņiem un iesniegtie lūguma raksti prasa šajā stratēģijā iekļaut uh, dzīvnieku marķēšanu ar uh, mikročipiem, sterilizāciju un iemidzināšanu. Tā būs, tie būs pamatnoteikumi, tomēr ar tiem nepietiek, ka dalībvalstis ir jāapgaismo šajos jautājumos, jo noteikumi bieži ir, bet tie netiek ievēroti. Paldies, Cenonī kungs, vārds nākamajam runātājam. Paldies priekšsādātājiem. Ir ārkārtīgi grūti savaldīt emocijas, īpaši tad, ja ir jāredz tik nežēlīgi attēli, kāds mēs tikko redzējām ik viens cilvēks eh, jūtās pazemots, redzot eh, bildes no Aušvicas un Srebrenicas, jo mēs eh, šajos gadījumos runājam par noziegumiem, par slaktiņiem, par genocīdu, un man kā dzīvnieku mīļotājam ir jāteic, ka man ir rotvēlērs, man ir trīs kati kaķi, kurus es ļoti mīlu, bet eh, redzot eh, šādu nežēlību, es eh, nespēju savaldīties. Esmu šokāts. Galvenokārt jau tāpēc, ka rodas šādas asociācijas. Ziņojums tika iesniegts šodien, un tas tikai parāda, cik uh, nepieciešams ir rīkoties šajā situācijā. Es esmu deputāts no Rumānijas, un mana valsts eh, tika šodien bieži pieminēta. Vienlaikus es atbalstu Eiropas politiku, un ja komisija saka, ka tā nevar neko darīt, jo līgums uh, neaicina to rīkoties, tad jāteic, ka līgums neliek arī komisijai nedarīt neko. Domāju, ka komisijai kaut kas ir jādara. Es esmu šokāts. Priekšsādātāji jūs vadījāt delegāciju, kas novembrī apmeklēja Bukaresti, un jūs atcerēsieties, ka vides ministrija, vides ministrijas uh, valsts sekretārs un viņa darbinieki minēja divas uh, petīcijas par sliktu izturēšanos pret uh, savvaļas zirgiem deltā un uh, sliktu izturēšanos pret suņiem. Toreiz viņi gandrīz smējās par šo tēmu. Mēģināšu citēt vienu no šiem cilvēkiem. Viņi teica, ka cilvēkiem ir eh, tiesības uz dzīvi, un arī suņiem un dzīvniekiem ir tiesības uz dzīvi. Domāju, ka ziņojums par Rumāniju eh, tajā būtu jāiekļauj atsauces uz eh, diviem lūgumrakstiem, kurus uzklausījām šodien. Tā ir valsts, kas sistēmiski neievēro labturības prasības dzīvniekiem, un minēšu jums arī dažus piemērus. Valdošās pārtīs deputāts Bukarestes pašvaldībā ir sagatavojis programmu Bukarestes iedzīvotājiem, kuras galvenā, galvenais punkts ir atbrīvoties no klaņojošiem suņiem. Tomēr šajā programmā ne ar vārdu nav pieminēta dzīvnieku labturība. Gribēju teikt, ka tā ir dalība valsts, kas nespēja labticīgi īstenot uh, dzīvnieku labturības stratēģiju un es uzskatu, ka taupības pasākumu aizstāvi, kas uh, uzskata, ka tā ir panacēja visiem, nesaprot, ka taupības pasākumi nogalina. Cilvēkam nav pieejas uh, medicīniskajiem pakalpojumiem, un vai jūs varat iedomāties, ko tas nozīmē attiecībā uz dzīvniekiem, ja taupības pasākumi tiek ievērot pilnīgi akli Tas nozīmē, ka dzīvnieku aizsardzība vispār nepastāv un vienīgais instruments ir aklas dzīvnieku nogalināšanas. To mums vajadzētu atgādināt tiem, kas aizstāv taupības pasākumu slog, moto. Liels paldies! Šie divi lūguma raksti paliek uh, atklāti. un es domāju, ka mums tie ir jāpiemina faktu izzināšanas misijas ziņojumā, ņemot vērā to, ka mēs redzējām ļoti šokējošas fotogrāfijas. Mums ir skaidri jāpauž nostāja Rumānijas varas iestādēm un jāveic pasākumi, lai sodītu šo noziegumu auto izdarītājs. Liels paldies! Tas man atgādina mūsu iepriekšējo diskusiju par dzīvnieku aizsardzību Eiropā. Man ir trīs komentāri vispirms. Varētu teikt, ka cilvēka atbildība par dzīvām būtnēm ir jau aprakstīta Bībelē. Tā ir vieda grāmata un mums ir jāpieņem zināšanai, ja mēs runājam par kultūras ainavu, kuru veido cilvēks, tad eh, cilvēkam ir jāuzņemās atbald, atbildība par dzīvniekiem, kas eh, dzīvo mājās, un šī atbildība ir liela. Otrakārt varētu teikt, ka no pamatfilozofijas viedokļa Ir saprotami, ka Eiropas Savienība saka, tas, kā jūs izturties ar dzīvniekiem, dalībvalstis to var izdarīt eh, daudz labāk. Tam tās ir tuvāk šai problēmai nekā tad, ja Brisele izstrādāta sistēma, kā izturēties pret mājdzīvniekiem. Viss jau ir pareizi, tikai tas nedarbojas. Es eh, piekrītu šai filozofijai, ka atbildīgām vajadzētu būt dalību valstīm, bet problēma ir tāda, ka šī sistēma nedarbojas. Kad es eh, vēl biju Vācijas Bundestāga deputāts, piedzīvoju laiku, kad Rumānija iestājās Eiropas Savienībā, un problēma jau nav likumdošanas aktos. Rumānijai tur viss ir kārtībā, viņiem ir ļoti labi dzīvnieku aizsardzības likumi, tikai tie nedarbojas. Un, ja dalība valstis uh, nevar, negrib vai tām nav naudas uh, uzņemties iniciatīvu, piemēram, kastrācijas jautājumā, tas ir ļoti labs piemērs, tad uh, šī problēma kļūst aizvien lielāka. Un gal galā mēs nonākam pie situācijas, ka kleņojošie dzīvnieki rāda apdraudējumu sabiedrībai, un tad mēs saskaramies ar uh, nogalināšanas problēmu. Tas nebūtu nemaz nepieciešams šos dzīvniekus nebūtu nepieciešams nogalināt, ja problēma tiktu kontrolēta un ja tiktu ierobežota šo dzīvnieku vairošanās. Man ir jautājums komisijai. Dalība valstis eh, pretojas tam, ka Eiropas eh, Savienība iejaucās tās lietās, to lietās, kaut arī situācija ļoti bieži ir nožēlojama, un civilizētai sabiedrībai nemaz uh, nedrīkstētu stāstīt uh, šīs nežēlīgās lietas, kas notiek. Dalībvalstis saka, tā ir mūsu problēma, neiejaucieties paši, teiksim, galā. Un tāpēc gribēju komisijai jautāt vienu lietu, kas man nodarbina. Un gribēju teikt, ka tas ir minimālais, ko mēs varam noteikt Vismaz to, ka tad, ja dzīvnieki tiek nogalināti, lai tas notiktu atbilstoši labturības prasībām, vai komisija nevar ietekmēt vismaz to? Protams, ka katra dalība valsts uh, var darīt to, kā grib, bet jāteic, ka viduslaikos negrib nevienu aizvainot, tas notika daudz civilizētāk, un tas ir nepiedodami. pateicos eh, Busnēru kungam par to, ka šis lūgumraksts eh, paliek atvērts, un eh, Eiropas parlaments gādās par to, lai mums būtu kompetenci šajā jautājumā. Un tāpēc mans jautājums komisijai, vai katra dalība valsts var darīt, ko tā vēlas attiecībā uz dzīvnieku notveršanu un nogalināšanu. No vienas puses mums ir eh, daudz dažādu noteikumu, viss ir precīzi pateikts. Mēs esam noteikuši, kā jādarbojas lopkautuvēm un tam līdzīgi, tomēr attiecībā uz klaiņojošiem dzīvniekiem nekāda noteikuma nav un katrs var darīt, ko vēlas. Tāpēc es gribēju jautāt. Tāda, ja netiek apzināta situācija, ja tā netiek kontrolēta, tad šī problēma izvēršas eh, tā, kā es to raksturoju. Stāvoklis ir ļoti neapmierinošs. Uzskatu, ka ir nepieciešamas politiskās eh, debates Eiropā, Eiropas parlamentā, bet arī dalību valstīs. Papildus sliktām ziņām ir arī labas ziņas, proti tās, ka sabiedrība apzinās šo situāciju un nevēlas ar to samierināties. Lielas paldies, Jāra kungs, došu vārdu Basesku kungam. Kundzei. Lielas paldies. Gribēju sacīt, ka es pilnībā piekrītu tam, ka redzētie attēli ir šausminoši. 24. martā, tieši pirms mēneša, mēs eh, redzējām tikpat eh, šausminošus attēlus. Mm, kāds eh, bērns, kādam bērnam uzbruka klaņojoši soņi netālu no kapsētas, kad viņš devās mājās no skolas. Protams, ka dzīvniekiem ir tiesības dzīvot, bet arī cilvēkiem tiesības dzīvot. Mīlu dzīvniekus. Man ir divi dzīvnieki, bet uh, klaiņojošo dzīvnieku problēma nav atrisināta. Rumānijā viņi nogalina cilvēkus. Tas ir raksturots uh, plašsaziņas līdzekļos, un ja mēs redzam attēlus, kuros ir redzams, ka sūņi nogalina bērnus, tad uh, šie attēli ir tikpat šausminoši kā tos, ko mēs iepriekš redzējām. Rumānijas uh, vāras iestādes kurās ir pārstāvētas visas, eh, unga, visas Rumānijas partijas, gan valdošās, gan opozīcijas, īsteno pastāvošo likumdošanu. Jā, mums ir likumi, tomēr ir problēmas ar to piemērošanu, kā to sacīja Jāra kungs. Es eh, palieku pie savu viedokļa un uzskatu, ka šī problēma ir eh, nacionāla, ir dalībvalstu ziņā, nevis Eiropas Savienības ziņā. Mirandas konze. Uh, Paldies, priekšsādātāji! Likumdošanas uh, normu īstenošana un ētikas normas ir uh, tieši vietā. Es piekrītu Jāra kungam, kurš uh, sasaistīt to ar iepriekšējo ziņojumu. Mēs uzskatām, ka šeit ir ētikas trūkums, minētie gadījumi ir šausminoši un vietējām pašvaldībām bieži vien nav nepieciešamo resursu. Ļoti bieži šīs eh, struktūras ir privātas, eh, kur eh, nav iespējams veikt pārbaudes, tāpēc gribēju atgādināt, ka Ir dalība valstis, kuras joprojām nav ratificējušas Eiropas padomas konvenciju. Varbūt komisija varētu nosūtīt uh, šīm valstīm informējošu vēstuli, aicinot tās uh, ratificēt šo konvenciju. Uzskatu, ka tas būtu labs politisks žests no mūsu puses, lai tiktu ievērots ētikas kodeks. Es nāku no Galīcijas, un situācija Galīcijā ir diezgan interesanta. Dzīvniekus ir iespējams nodot adopcijai, un tā ir viena no alternatīvām, kas darbojas. Ir organizācijas, kas uh, uzņemas šo adopcijas uh, iespēju, un domāju, ka šāda iespēja ir jāparedz. Paldies, Mirādas kundze! Neviens cits nav pieteicies runāt, tāpēc došu vārdu komisijai. Un lūguma raksta iesniedzējiem pēc tam. Sorry. Helēna Klaina. Helēna Klaina. Jūs iepriekš uh, neizteicāties, un man šķita, ka jūs nevēlaties runāt, bet jebkurā gadījumā vārds jums tagad. La prezident. Labdien visiem! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Tik tiešām es vēlētos eh, pavisam īsi izteikties, un tas tikai tādēļ, lai runātu par desmito darba kārtības punktu. Tas ir lūguma raksts, kurā runa ir gan par suņu populācijas kontroli un kaķu populācijas kontroli, gan arī par iespēju šos pamestos klāņojušos suņus Spānijā nelegāli eksportēt Lūgumraksta autori uzskata, ka Spānijas varas iestādes neievēro Eiropas tiesību aktus attiecībā uz klaņojošo suņu kaķu populāciju kontroli. Par šo tēmu jau tik runāts, atbildi tik sniegti, tādēļ es nekomentēšu to tālāk. Uh, bet šeit mēs nepieminējam šodien atkritumu pārvaldīšanas jautājumu, kas saistās ar dzīvnieku uh, klēņošanu. Es domāju, ka klēņošo dzīvnieku lielo skaitu noteikti stimulē arī tas, ka ir ļoti daudz šo te atkritumu visapkārt. Eitanāzija un sterilizācija, protams, ir kaut kādi risinājumi, taču mēs nedrīkstam aizmirst, ka vajadzētu labāk pārvaldīt arī dažādos atkritumus, kas ir brīvi pieejami šiem klēņošiem dzīvniekiem. Līgumrakstu autori uzskata, ka Spānijas varas iestādes mm, nelikumīgi eksportē suņus un kaķus, kas ir klaņojuši Spānijā. Šis te termins eksports, acīm redzot, apzīmē kustību no Spānijas uz kādu citu Eiropas Savienības dalību valsti. Nu, šeit jāsaka, ir Eiropas tiesība akti, uh, kas regulē šāda veida kustību, it īpaši attiecībā uz tādām sugām kā suņi un kaķi, kas kaut kādos apstākļos var tikt uzskatīti par lolojumu dzīvniekiem. Runa ir par divu veidu kustībām - nekomerciālu kustību, ko regulē regula 998-2003, ko pieņēms Eiropas parlaments un padome, un kas pārādz, ka lolojumi dzīvnieki, kas dodas līdz īpašniekam, tad, kad īpašnieks dodas ceļojumā, un ja šo dzīvnieku nav paredzēts ne pārdot, ne arī nodot kādam citam īpašniekam, tad eh, šī regula attiec uz šo situāciju. Iespējams, ka esat dzirdējuši, ka saskaņā ar šo regulu dzīvniekiem ir jābūt eh, vakcinētiem, identificētiem, un šai informācijai ir jāparādās dzīvnieka pasē. Tātad runa ir par klasisku nekomerciālu pārvietošanos, kad suns vai kaķis dodas līdz savam īpašniekam, kurš ceļo. Bet ir vēl otrs kustības veids, kas ir komerciāls kustības veids, un te ir jārunā par 92. direktīvu 92.65 par komerciālo darbību, kad ir paredzēta piemēram, klīniskā pārbauda 24 stundas pirms došanās ceļā un arī ziņošana par komerciālo pārvietošanu uz citu dalību valsti. Un ir jāziņo tai valstī, uz kuru dodas šis dzīvnieks. Ir jāizmanto tādā gadījumā elektroniskās informācijas sistēma, kas saucas TRAS. Komerciālā pārvietošana tiek pakļaut kontrolē gan izcelsmes valstī, gan arī mērķa valstī. Dalību valstīm ir jāiz, jānosaka arī sankcijas sodu veidā, tad, ja notiek šo te regulu pārkāpumi. Ja mēs runājam par lūgumu rakstu, kas ir desmitais darba kārtības punkts, tad noteikti būtu jānoskaidro, kāda veida pārvietojums šis ir, kāda veida kustība, kas, kas ir šis nelikumīgais eksports, vai tas ir ceļojums kopā ar uh, saimnieku, jeb tas ir komerciāliem mērķiem. Un šeit katrs gadījums ir jāizskata atsevišķi. Runa ir par īpašumtiesībām. Ja tās ir dokumentētas pirms suņa izvešanas no Spānijas dzīvnieka pasē, uh, Mm, un, ja runa ir par nekomerciālu pārvietošanos, tad ir ļoti grūti to regulēt. Taču tik viegli vien mēs nevaram iedalīt šajā kategorijā šo, šā veida ceļojumu. Tātad ir jāizskata katrs gadījums atsevišķi un mm, jāveic kopēja šo, šo tendenču analīzi. Paldies! Juste eh, pour répondre. Un Es arī gribētu atbildēt uz otro daļu, proti par dzīvnieku aizsardzību klaņošiem dzīvniekiem. Es jau pirmīt savā runā pieminēju, ka ir starptautiskās dzīvnieku veselības organizācijas reģionālā nodaļa, kurā uh, veterināri ārsti šobrīd vēlas plašāk un publiskāk spriest par šo jautājumu. Mums ir jāskatās, kā mēs varam sadarboties ar šo starptautisko organizāciju, lai veicinātu sabiedriskās debats par kleņošo dzīvnieku problemātiku. Mēs ieradāmies laikā, bet jūs sākāt šo te <clears throat> jautājumu skatīt nedaudz agrāk darba kārtībā nekā bija paredzēts. Jaunajā stratēģijā uh, Mēs vēlamies iekļaut idejas par to, kā lolojumu dzīvniekus arī varētu iekļaut dažādos noteikumos, noteikuma aptvērumos. 2014. gadā esam nāk, paredzējuši nākt klajā ar juridisku priekšlikumu, bet līdz tam veiksim padziļinātu juridisko izpēti, vai šie te lolojumi dzīvnieki var tikt iekļaut vispārējos tiesību aktos. Par klaņojošiem dzīvniekiem tur ir īpašas problēmas, jo pieredze rāda, ka tie atrodas pašvaldību pārvaldē ļoti bieži. Bet mēs gribētu izvērst tādu kā izglītošanas kampaņu, ko teica arī lūgumrakstu autori un arī deputāti, ka jēdziens par to, kā mēs izturamies pret dzīvnieku, ir cieši saistīts ar to, kā mēs izturamies pret cilvēkiem. Tātad tās ir plašākas debatas, kas mums ir nepieciešams. Mēs, mums ir jāizstrādā tāda kā pieeja sabiedrības audzināšanai attieksmē pret dzīvnieku. Paldies! Eh, grazie, eh, a questo punto do la parola. Paldies, un tagad es došu vārdu lūgumu rakstu eh, iesniedzējiem katram divas minūtes. Lūdzu. Paldies! Es gribētu uh, runāt par cilvēkiem, kam uzbruk suņu. Suņi arī uh, pie mums bija gadījums, kad suņu bārs uzbruka vecākam cilvēkam, bet uh, ne jau suņi ir problēma. Problēma ir tas, ka varas iestādes nevar eh, kontrolēt šo suņu skaitu uz eh, ielām, jo suņi var eh, klaiņot, var pulcēties baros, un pašvaldības neko nedara, lai gan šie klaiņojošie suņi nevar pēc likuma atrasties eh, uz eh, ielas, un šeit mēs runājam par bažām, kādas ir simtiem tūkstošu Eiropas pilsoņu. Pilsoņi vēlas likumdošanu, kas nodrošina dzīvnieku labturību un arī, lai uh, cilvēki izturētos ar eh, cieņu pret dzīvniekiem. Ja mēs varam sekot pilsētas eh, tīrībai, lai nebūtu atkritumu, tad var rūpēties arī par eh, situāciju ar dzīvniekiem. Būtu jārīkojas ātri, jūs teicāt 2014. vai 2015. gads bet tas ir ilgs laiks, un līdz tam laikam var ciest gan dzīvnieki, gan cilvēki. Mēs gribam ātras izmaiņas. Paldies priekšsādātājiem! Es uh, gribēju īsumā pakomentēt to, ko teica Eiropas komisija. Protams, viņiem taisnība. Līguma ar dalību valstīm nav, un tad, ja notiek eh, dzīvnieku spīdzināšana, mēs par to rakstījām, saņemām arī atbildu. Uh, Eh, dalību valstu atbildību nenosaka līgumi, un jāievēro arī subsidiaritātes princips. Tomēr šajos principos ir noteikts, ka Eiropas Savienība neiejaucas eh, konkrētās lietās, bet iejaucas tādi, ja dalībvalstis ar, nespē, ar kādu problēmu nespēja tik galā, tādā gadījumā Eiropa iejaucas. Un mūsu petīcija prasa, lai nevis Eiropas Savienība glābtu dzīvniekus, bet mēs prasam ietvaru, juridisko ietvaru, un eh, tad, ja šāds ietvars būs, tad Eiropas Savienībai būs tiesības iejaukties. Mēs neprasam, eh, lai Eiropa glābtu dzīvniekus, mēs prasam tikai likumdošanu. Varbūt eh, tas nebija skaidrs saprotams no manis acītām. Uh, Un, protams, ka daudzās dalībvalstīs eh, šādi tiesību akti jau pastāv, bet tie netiek ievēroti. Un Eiropai būtu jā, jārūpējas, lai dalībvalstis īstenotu savas eh, likumdošanas aktas. Eiropa jau nav Vatikāns, eh, viena atsevišķa valsts. Dalībvalstis veido Eiropu. Tad tika pieminēts arī izmaksu jautājums. Rumānijā pierādās, ka kastrēšana ir lētāka nekā nogalināšana, par to tiek prasīts mazāk naudas. Vismaz, ja spriežam pēc uh, eitanāzijas izmaksām. Un mēs eh, šajā grafikā redzam, ka nogalināšana nav efektīva, daudz efektīvāka ir kastrēšana un izlaišana uz ielas, jo dzīvnieki pārstāja vairoties. Trešais punkts eh, - bērni, kuriem uzbruk klaņojošie dzīvnieki. Uzskat, ka tas ir briesmīgi. Uh, Tomēr nevajadzētu runāt par to, ka tiek nogalināti dzīvnieku bāri, bet jāatcerās to, ka pret viņiem ir slikti izturējušies, viņiem ir mests ar akmeņiem, pat bērni ir metuši ar akmeņiem, un e, ļoti bieži saka, ka dzīvnieki ir agresīvi, bet e, reizēm dzīvnieki tikai pretojas, aizstāv sevi. Uh, Un, ja viņi sevi aizstāv, tad tas ir saprotami. Šī mentālā iedarbība izpaužas arī uz bērniem. Mēs nedrīkstam to aizmirst. Un varbūt eh, pārspīlēti sakot, eh, šeit eh, ir darīšana ar vārdarbīgiem cilvēkiem. Varbūt tas nav pārāk zinātniski, bet uh, gribēju atgādināt, ka daudzi masas lepkavas ir sākuši ar dzīvnieku nogalināšanu. Paldies! Kvanto eh, uh, dito! Paldies! Eh, šie lūgumraksti paliks atvērti. Es domāju, tas bija vienprātīgs lēmums un lūguma rakstu komiteja ar eh, savām politiskajām pilnvarām eh, var rīkoties tādā veidā, kā informēt dalību valstis. Protams, mēs varam darīt to, kas ir paredzēts līgumos un nevairāk, bet Mums ir atbildība, kā teica komisijas pārstāvis, un tāpēc mēs varam pievērst uzmanību šim jautājumam. Bija pētījums, pēc kura Itālijā tika pieņemts likums par klaņojošiem dzīvniekiem. Bija zinātnisks pētījums, par klaiņojošo dzīvnieku ietekmi uz vidi un uz sabiedrības veselību, uz ceļu drošību, un es domāju, ka mums ir pietiekami daudz informācijas, kas var mums būt pamats, eh, lai eh, lūgtu komisiju eh, rīkoties. Un vajadzētu šeit apsvērt galīgo lēmumu, bet to mēs darīsim koordinātoru sanāksmē. Varbūt parlamentā ir jāpieņem rezolūcija par šiem lūgumrakstiem, un ir ne tikai šie lūgumraksti, bet arī citi par dzīvnieku stāvokli. Ir citi lūgumraksti ar daudziem parakstiem par šo jautājumu, un tāpēc vajadzētu apsvērt iespēju. Ja veidot rezolūcijas projektu. Mēs saprotam, ka šis ir jautājums valsts kompetencē, bet vajadzētu arī pārdomāt Eiropas eh, Savienības kompetenci. Un koordinātora sanāksmē arī apspriedīšu šo jautājumu, bet es domāju, ka šie lūguma raksti ir jāpatur atvērti un jā. Ja, eh, veido politiskas iniciatīvas. Es gribētu vēlreiz pateikties lūgumu rakstu iesniedzējiem un maniem kolēģiem. Un ar to arī šī rīta komitejas sanāksme ir beigusies, bet pēc trim minūtēm būs koordinātoru sanāksme.